Okay, colleagues, we are going to make... Kolēģi, lūdzu, sāksim darbu. Esam jau pāris minūtes nokavējušies, un mums eh, vajadzētu nodrošināt, lai mēs eh, šo laiku atgūstam. Es mēģināšu tāpēc izteikties īsi. Man ir liels gods atklāt šo publisko uzklausīšanu, un es īpaši gribētu sveikt eh, mūsu komitejas vārdā Kristos Stilianidis kungu, kurš ir nozīmēts par humanitārās palīdzības un krīžu pārvaldības komisāru. Daži no jums vakar bija klāt, bet eh, tiem, kuri nebija klāt, es vēlreiz izskaidrošu procedūru. Parlaments gatavo balsojumu, lai ievēlētu jauno komisiju saskaņā ar 118. pantu un 16. pielikumu parlamenta reglamentā izvērtējot visus komisāru kandidātus, palstoties uz viņu vispārējām zināšanām, ieguldījumu Eiropā un personīgo neatkarību. Parlaments izvērtē arī komisāru kandidātu izpratni par savu portfeli un viņu komunikācijas prasmes, un šodien šajā uzklausīšanā mums ir jāizdara šis izvērtējums. Gribētu jūs arī informēt, ka šī sanāksme tiek pārādīta interneta tiešsaiste Eiropas parlamenta mājaslapā un arī Europe by Satellite. Sirsnīgi sveicu visus, kas skatās mūsu satelītē un interneta tiešsaistē. Video ieraksti būs pieejami īsi pēc sanāksmes. Šajā sanāksmē ir paredzēts tulkojums 23 valodās. Protams, ka visiem ir ierobežots uzstāšanās laiks taču nerunājiet pārāk ātri, savādāk jūs nevarēt, nevarēs pārtulkot. Šķiet, ka šodien ir starptautiskā tulkotāja diena. Sirsnīgi sveicu mūsu tulkus starptautiskajā tulkošanas dienā un paldies, ka strādājat kopā ar mums. Our, Mēs jau esam nosūtījuši komisāru kandidātiem rakstiskas jautājumus, un komisāra kandidāts ir atbildējis rakstveidā un uh, Eh, viņa atbildes ir pieejamas šeit zālē. Tagad es paskaidrošu, kā mēs rīkosimies. Stilienīdis eh, sāks uzstāšanos ar savu uzrunu, kas nebūs garāka par 15 minūtēm. Pēc tam, tāpat kā vakar, uzklausīšanas galveno daļu sastādīs 45 jautājumi. Pirmajā kārtā katrai politiskajai grupai būs iespēja uzdot jautājumu. Katram jautājumam ir atēlēta viena minūte, un komisāra kandidāts var Mm, atbildēt uz katru jautājumu, un viņam ir atvēlēta pusotra minūte. Pēc tam eh, deputāts var uzdot īsu papildu jautājumu, un eh, šī, šis papildu jautājums ir pusminūti garš, kamēr deputāta atbilde var būt tikai viena minūte gara. Tātad tas nozīmē, ka uh, katrs jautājums ir tikai viena minūte garš, un uh, atbilde nedrīkst būt garāka par divām minūtēm. Lūdzu, atcerieties, ka jūs nevarat pārsniegt sev atvēlēto uzstāšanās laiku. Jums priekšā ir pulkstens, un jums ir jāsako līdzi laikam. Mēs esam uzaicinājuši arī citas komitejas piedalīties šajā uzklausīšanā, jo šīs komitejas nodarbojas ar mūsu kompetencēs uz šiem jautājumiem. Tas ir ārlietu komiteja un vides un sabiedriskās veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Pēc tam, kad šīs komitejas būs izteikušās, varēs uzdot jautājumus deputāti no politiskajām grupām. Lūdzu, sāksim. Stilianidis kungs. Dod jums vārdu, jums ir atvēlētas 15 minūtes. Paldies! Thank you very much. Madam Chair. Paldies. Priekšsēdētājs kundze, godāmie deputāti, kolēģi. Man ir patiešām liels gods šodien būt jūsu vidū un uh, atbildēt jums kā komisāra kandidātam humanitārās palīdzības un krīžu pārvaldības jomā. Man ir uh, ārkārtīgi liels privilēģis, ka man ir piedāvāts šis portfelis, ko šeit tik būtisks un pārstāv universāls vērtības. Es ļoti labi apzinos, ka šis ir ļoti svarīgs pienākums. Es jūs priekšā stājos kā kolēģis. Esmu politiķis un uzrunāju politiķus. Mūsu Visu darbs ir pieņemt lēmumus. Bieži tie ir grūti lēmumi, ļoti grūti lēmumi. Politiķis nepārtraukti cīnās ar vēsturi. Mēs esam atbildīgi to pāģu priekšā, kas nāks pēc mums. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga vīzija, politiska drosme un cieņa. Mans pienākums ir nodrošināt vadību un pārvērst vīziju reālos rezultātos. Humanitārā palīdzība un vajadzība pēc tās pieaug katru dienu. Konflikti, klimata pārmaiņas, veselības katastrofas, milzīga nabadzība un bats ir galvenie um, stimuli, kāpēc tik ļoti palielinās šīs vajadzības. Mēs redzam, ka situācija ir smaga, to pierāda šokējoši fakti. Līdz 2013. gada beigām 51 miljonus cilvēku bija pārvietoti konfliktu dēļ. Vidēji 32 tūkstoši cilvēku katru dienu tiek piespiedz pārvietoti. Katru dienu vairāk nekā 8 tūkstoši bērni mirst no tā, ka viņiem pietrūkst ēdiena, un gandrīz 3 tūkstoši mirst tajā dienā, kad viņi ir piedzimuši. Mūsu atbildība ir risināt šīs problēmas tagad, nevis vēlāk, šodien, nevis rīt. Es zinu, ko nozīmē atrasties konflikta situācijā būt bez pajumtes, nevarēt nodrošināt savas pamatveidzības, dzīvot bailēs un necienīgos apstākļos. Kā bērns un pēc tam atkal kā students, es pieredzēju Kipras tautas ciešanas. Kipras grieķu un Kipras turku ciešanas. Es pieredzēju, cik ļoti sāp piespiedu pārvietošana es sapratu, cik ārkārtīgi vajadzīga un nepieciešama ir humanitārā palīdzība. Teikšu skaidri, konfliktu ietekmei nav nekādas etniskas vai reliģiskas nokrāsas. Tie skar ikvienu - vecus, jaunus, vīriešus, sievietes, meitenes, zēnus. Humanitārā palīdzība balstās uz vajadzībām, nevis uz uh, politiskām vajadzībām. Mēs saskaramies ar ārkārtīgi izaicinājumu pilnu kontekstu. Vispirms es gribētu paust cieņu humanitārās palīdzības un atbalsta sniedzējiem. Viņi katru dienu riskē ar savām dzīvībām, lai palīdzētu citiem, neskatoties uz to, kādas identitātes, reliģijas vai nacionālitātes cilvēkiem viņi palīdz. Es tagad domāju par Britu humanitārās palīdzības darbinieka Davida Heinsa slepkavību, ko veica Islāmbalsts grupējuma kaujinieki. Es domāju par astoņu drosmīgu nacionālās palīdzības darbinieku uh, nogalināšanu, tad, kad viņi centās skaidrot par ebola vīrusa bīstamību. Tas mums atgādina, cik lielas risks skar humanitārās palīdzības sniedzējus. Uh, Tāpat arī tas mums atgādina par to, ka netiek ievēroti pamat principi, kas ir noteikti starptautiskajās humanitārajās tiesībās. Uzbrukumu skaits pret humanitārajiem darbiniekiem ir palielinājies četras reizes kopš 2003. gada. Pasaule kļūst arvien vieglāk ievainojama tāpēc, ka pieauga dabas katastrofu skaits un intensitāte. Attīstītās valstis, tā skaitā arī Eiropā, nav e, šeit neskārtas. Piemēram, atcerēsimies plūdus Balkānu reģionā maijā, un šie plūdi bija smagākie, kādi šajā reģionā ir piedzīvoti pēdējā gadsimtā. Eiropas Savienības e, reaģi, re, reakcija uz šo katastrofu bija ļoti ātra un tiešām ievērojama. 23 dalībvalstis rīkojās solidāri un e, izmantoja Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, nosūtot ekspertus un vitāli nepieciešamo palīdzību. Neskatoties uz e, cilvēcisko traģēdiju, šīs katastrofas rāda arī smagas sekas ekonomiskajai izaugsmē un attīstībai. Krīžu pārvaldība nozīmē strādāt pie visa šīs katastrofas cikla, tā skaitā domājot par profilaksi un sagatavotību. Mēs šādā veidā rīkojamies ar mūsu dalībvalstīm, palīdzām tām samazināt riskus un rīkojamies arī starptautiskā mērogā Hiogo eh, rīcības eh, ietverā. Nākamgad martā notiks pasaules konferences Sendai, un tā būs iespēja nodrošināt uh, katastrofu profilaksi un sagatavotību, lai varētu labāk sagatavoties katastrofām. Parlamenta viedokļi šeit ir ļoti svarīgi. Esmu gatavs ar jums apspriesties pirms šīs konferences. Konfliktu jomā situācija ir uztraucoša. Šī ir bezprezenta situācija, jo mums pašlaik ir četri, eh, vienlēc, četras vienlaicīgas trešā līmeņa krīzes, un tā ir augstākā klasifikācija ANO sistēmā - Sīrija, Irāka, Centrālāfrikas Republika un Dienvidsudāna. Tāpat arī ir daudzas ielgušas krīzes, kas uh, turpinās un kurām ir vajadzīga ilgstoša humanitārā palīdzība - Palestīna, Kongo Demokrātiskā republika, Malī, Kolumbija, Mjanma, un šeit esmu pieminējis tikai nedaudzas. Sīrijā mēs piedzīvojam vienu no pasaulē smagākajām humanitārajām katastrofām. Vairāk nekā desmit miljonu cilvēku ir uh, cietuši no konflikta. 6,5 miljoni, un pusi no tiem ar, ir bērni, ir uh, pārvietoti valsts ietveros, un bēgļu skaits ir pārsniedzis 3 miljonus. Eiropai ir jārīkojas tagad, nevis rīt. Bez tam mēs saskaramies ar ebolas epidēmiju Rietumā Afrikā. Ebola ir jārisina kā mega dabas katastrofa. Tas ir tā kā taifūns mm, lēnā darbībā. Tāpat tas ir liels apdraudējums globālajai drošībai, kā to jau ir teikusi jānodrošības padome. Mēs skatāmies, ka ir ļoti uztraucoša statistika attiecībā uz vīrusa izplatīšanos, taču aiz šīs statistikas slēpjas reāls cilvēku dzīvības. Šiem cilvēkiem un kopienām ir vajadzīga psihosociāla palīdzība, un šai e, palīdzībai ir jānāk nekavējoties. Tā, tā, tā ir jābūt tūlītējai reakcijai, bet tam ir vajadzīga arī ilgtermiņa plānošana. Šī bezprecedenta situācija uh, rada ārkārtīgu, ārkārtīgi lielas grūtības starptautiskajai humanitārajai sistēmai. Pasaules eh, humanitārajā uh, samitā 2016. gadā mēs domāsim, kā pārveidot un uzlabot starptautiskās sistēmas kapacitāti, lai palīdzētu cilvēkiem. Diemžēl pasaules ekonomiskā situācija nespēja tagad reaģēt uz visiem šiem izaicinājumiem. Es gribētu pateikties parlamentam un jo īpašai komitejai par stabilo un uh, ilgstošo atbalstu ļoti būtiskām dzīvības klāvošām operācijām. Ir ļoti būtiski nepārtraukt humanitārās palīdzības darbības. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga uzticama un atbilstoša maksājuma plūsma, lai mēs varētu pildīt savas saistības. Un tagad noslēgumā daži vārdi par manu vīziju. Izaicinājumi, kas mums ir priekšā, ir milzīgi, bet Tieši tikpat milzīga ir man apņēmība un entuziasms. Esmu nolēmis konsolidēt izcilo darbu, ko pirms manis veica Kristalīna Georgieva. Vispirms mēs turpināsim mūsu svarīgāko mandātu, proti sniegt būtisku palīdzību upuriem. Eiropas Savienība nedrīkst ierasties pārāk vēlu un palīdzēt pārāk maz un tā nedrīkst notikt pat nevienu reizi. Es gribētu nodrošināt, lai humanitārās palīdzības sniedzēji paliek uz vietas un nodrošina rezultātus. Un es negribētu koncentrēties tikai uz lielākajām krīzēm, kas tiek plaši skatītas mēdījos. Es gribētu runāt arī par aizmirstajām krīzēm, kas neparādās ziņās. Otrkārt, es gribētu arī izteikties to vārdā, kas nespēja izteikties. Es sadarbošos ar raksto pārstāvu Federiku Mogherini, lai ļautu runāt tiem, kas cieš no konfliktiem un katastrofām, lai viņu teiktais parādās pie lēmumu pieņēmēju galdiem. Mani patiešām satrieca liecības, ko es lasīju eh, nesenā starptautiskās glābšanas komitejas ziņojumā par vardarbību, ko eh, cieš pārvietotās sīriešu sievietes un meitenes. Sievietes un meitenes ir īpaši viegli ievainojamas konflikta situācijās, un es gribu pievērst viņām īpašu uzmanību. Treškārt, es aizstāvēšu humanitārās palīdzības īpatnības un principus. Tā labad mums jau ir izveidota izcila kolektīvā bāze Eiropā, tad vienošanās par humanitāro palīdzību. Ceturtkārt, profilaks ir labāka nekā ārst, ārstēšana. Tieši tāpēc es turpināšu darbu pie izturības veicināšanas. Ja mēs investēsim šajā izturībā tagad, tad tas būs daudz rentablāk nekā reaģēt uz rītdienas krīzēm. Tieši tāpēc es sadarbošos, strādāšu plecu pie pleca ar komisāru Mimiču, kurš ir atbildīgs par attīstību. Piektkārt, ebolas krīze ir izcils piemērs tam, ka Mums ir vajadzīgs kaut kas vairāk nekā koordinācija. Mums ir vajadzīga apkopota pieeja, ir jāsadarbojas valstīm un atšķirīgām ministrijām. Mēs visu to darām komisijā, mēģinot apkopot dienestus jaunajā avārijas reakcijas koordinācijas centrā. Šeit mēs sadarbojamies ar dalībvalstīm, mūsu starptautiskajiem partneriem un lieliem humanitāriem donoriem. Taču, atklāt sakot, rezultāti vēl nav redzami. Vēl ir jāstrādā. Seškārt, mēs turpināsim aizsargāt Eiropas pilsoņus. Jaunā civilās aizsardzības likumdošanas īstenošanai ir jānodrošina uzticamāki un pareģojamāki uh, reakcijas soļus katastrofām, un ir jānodrošina arī katastrofu novēršana Eiropā. Noslēgumā par tā saucamo visaptverošo pieju. Šeit es eh, turpināšu manas priekšstats iesākto. Mēs it kā esam iekšā, bet esam arī ārpusē. Tieši šā iemesla dēļ es eh, turpināšu sadarboties ar augsto pārstāvi un citiem komisāriem, lai mēģinātu risināt eh, konfliktu cēloņus, lai stiprinātu konfliktu novēršanu un atrisināšanu, lai nodrošinātu stabilizāciju un ļautu valstīm uzstāties uz ilgspējīgas attīstības ceļa. Tajā pašā laikā es turpināšu nodrošināt, lai humanitārā palīdzība netiek instrumentalizēta un lai cilvēciskuma, objektivitātes, neutralitātes un neatkarības principi tiktu ievēroti. Tas ir priekšnosacījums, kas ļaus humanitāriem darbiniekiem piekļūt cietušajiem. Mēs viņiem to esam parādā. Kolēģi, pēdējo divu nedēļu laikā esmu ārkārtīgi daudz mācījies. Šīs portfelis ir ļoti komplicēts, tajā ir ļoti daudz satura. Es mācos ātri, un, ja jūs man uzticēsieties, es turpināšu strādāt gan dienu, gan nakti, lai padziļinātu savas zināšanas par visiem šiem jautājumiem. Es tāpat regulāri tikšos ar komiteju, lai ar jums apspriestos. Paldies! Um, thank you, Mr. Ioannidis, for that. Liels paldies, Stilianīdis kungs, par jūsu ievadvārdiem. Un tagad pievērsīsimies jautājumiem, kurus uzdos deputātu politisko grupu vārdā. Vispirms EPP grupas vārdā eh, Stievkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, sveicu komisāru kandidātu kungu. Savā ievadrunā jūs pieminējāt ebols eh, vīrusu un jūs pieminējāt, ka tā ir viena no prioritātēm mūsu darba sarakstā jūsu kā komisāra darba sarakstā. Debatēs plenārsēdē mēs runājam par to, ka saskaņā ar aplēce, aplēsēm līdz gada beigām 20 tūkstoši cilvēku būs inficēti. Tas bija pirms nedēļas Strasbūrā, un šobrīd eh, šīs aplēs, eh, saskaņā ar šīm aplēsēm līdz nākamā gada janvārim eh, Tas būs vairāk nekā miljons cilvēku. Ja nekādas izmaiņas nenotiks no starptautiskās kopienas puses. Un jūs teicāt, ka būtu jādara vairāk, un mans pirmais jautājums būtu, kā jūs izvērtējat starptautiskās kopienas centienus un, protams, jo īpaši Eiropas Savienības centienus šajā jomā? Es turpināšu savā dzimtajā valodā. Jā, jums pilnīgi taisnība, cienījamies kolēģi. Situācija ir ārkārtīgi smaga. Un mums ir jāatzīst, ka starptautiskā kopiena ir aizkavējusies savā atbildes reakcijā. Mums ir uh, jāsāk darbs palstoties uz uh, pareiziem pieņēmumiem, un Pasaules bankas pārstāvi arī paziņoja, ka situācija ir ārkārtīgi nopietna. Es domāju, ka mums ir jārīkojas steidzami. Es domāju, ka vēstuli, ko jūs nosūtījāt, ir vietā. Bet jā, jums ir taisnība, mums ir jārīkojas nekavējoties, un es eh, runāju arī kā ārsts. Mums ir nepieciešams nekavējoties nosūtīt ārstus, Ir nepieciešams medicīnas personāls uz vietas, ir nepieciešams izveidot slimnīcas, un tas viss ir nepieciešams tūdaļ un šobrīd, nevis rīt vai parīt. Jo, ja ar šo slimību inficēsies arī pilsētās dzīvojošie, tad mēs piedzīvosim patiesu katastrofu, tāpēc mums ir jārīkojas koordinēti. Un ir jāiesaista visi starptautiskie partneri, um, jārīkojas visām dalībvalstīm, jārīkojas pilnīgi visiem, un tas ir jādara efektīgi. Liels paldies, komisāra kandidāta kungs. Mans papildi jautājums būtu, vai jūs varētu apstiprināt un pateikt, kāda būs konkrēta soļa, ko jūs spērsiet, lai cīnītos pret šīs epidēmijas uzliesmojumu? εάν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας ja jūs man piešķirsiet savu uzticību un ja jūs man apstiprināsiet, tad es domāju, ka mana kompetence kā ārstam noteikti nu, liks man doties vizītē uz tiem reģioniem, kas ir slimības skarti. Es centīšos iepazīties ar situāciju, eh, lai sagatavotu eh, savu viedokli un tad arī sapratīšu, kas tieši būtu jādara. Un tad arī būs, gat, būs iespējams izstrādāt projektu, lai koordinātu uh, eh, visus spēkus un saprast, ko ir iespējams darīt uz vietas. To es varu jums solīt, cienījamies kolēģi. Es domāju, ka ir iespēja um, kaut ko darīt, dodoties turp. Mēs nosūtām tādējādi signālu mediķiem, bet, protams, arī visiem pārējiem. Paldies! Paldies! Nākamo jautājumu uzdos uh, Līnskungs, sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Liels paldies! Uh, par jūsu ievadvārdiem. Es pilnībā piekrītu jūsu aprakstam par situāciju. Jūs teicāt, ka mēs šobrīd piedā, piedzīvojam humanitāro krīzi. Man ir jautājums par pašreizējo padoms regulu. Tā ir 96. gada regula, un to vajadzētu pārskatīt lai tā atbilstu pašreizējiem izaicinājumiem humanitārās palīdzības un humanitāro krīžu jomā. Komisija ir atlikusi darba pie šīs iniciatīvas un acīm redzot negrasās tuvākajā laikā uzskatīt šādu pārskatīšanu. S un D grupa ir pieprasījusi šo regulu, pieprasījusi jau vairāk kārt grozīt šo regulu, lai tā būtu efektīvāk un tā nodrošinātu efektīvāku atbalstu humanitārās krīzes gadījumā. Uh, Vai jūs piekristu, ka ir nepieciešams to pārskatīt līdz 2016. gada beigām? Uh, ja nē, tad kāpēc nē un uh, kas tieši būtu jāpārskata šajā regulā? Paldies! Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Lielas paldies! Cienījamais kolēģi par šo jautājumu jums taisnība. Jā, ir bijusi apņemšanās pārskatīt šo regulu. Bet vēlos būt atklāts. Es domāju, ka dzīvē nekas nestāv uz vietas, situācija mainās un viss ir jāpārskata, un mums noteikti ir jābūt gataviem, ņemot vērā jaunās, jauno situāciju, pārskatīt šos instrumentus. Uh, vienlaiks to izdarīt nav nemaz tik viegli. Jūs pārstāvat lielu politisko grupu Eiropas parlamentā. Bet es domāju, ka mums noteikti ir jāuzsāk šāds uh, dialogs, jo īpaši, ja to pieprasa liela politiskā grupa, jāparaugās, ko mēs varētu mainīt, un ja tik tiešām mums ir vienots viedoklis par to, tad jāraugās uh, tālāk, kā mēs to varam paveikt. Jūs saprotat arī, uh, ka lēmums ir jāpieņem kolēģijai. Es no savas puses varu teikt, varbūt Pat ja mēs uzskatām, ka šāda pārskatīšana nav absolūti nepieciešama, jo viss darbojas veiksmīgi, nākotnē mēs tomēr varam konsultēties un diskutēt par šo jautājumu, varam par to diskutēt ar visām politiskajām partijām un paraudzīties, vai mēs varam panākt vienošanos par to, ka šāda pārskatīšana ir nepieciešama. Paldies! Thank you. I have a second question. Paldies. Papildi jautājums. Jūs pieminējāt situāciju ebolas uzliesmojumi jomā. ANO un um, citām organizācijām ir jākoordinē savu palīdzību. Mēs uh, nesen tikāmies arī ar Eiropas Savienības vēstnieku Irākā, un mēs runājam par to, ka ir nepieciešams koordinēt mūsu palīdzību humanitārās pal krīzes gadījumā. Tāpat arī ebols gadījumā ir jārisina, jārod risinājumu šai situācijai. Kāda būtu jūsu ierosinājuma, kā varētu labāk koordinēt palīdzību no dalībvalstu puses un arī ar starptautiskajiem spēlētājiem. Koordinācijas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Mums ir jābalstās tieši uz to, ja mēs vēlamies panākt efektīvu darbību. Ebolas gadījumā, ja nebūs koordinācijas, tad mums neizdosies neko panākt bet vienlaikus mums ir jācenšas paplašināt sadarbību ar startautiskiem partneriem. Es jau šobrīd esmu uzsācis konsultācijas ar ANO pārstāvjiem, ar vairākiem kolēģiem, un es kontaktējos ar šiem pārstāvjiem, un, protams, ja jūs man dāvāsiet savu uzticību, tad es varēšu turpināt šos kontaktus lai mēs tik tiešām varētu strādāt efektīgi. Es domāju, ka tas ir absolūti nepieciešams priekšnoteikums. Mums ir jākoordinē sav, savs atbalsts un palīdzība humanitārās palīdzības jomā. Tas ir pamat, pamats mūsu nākotnes rīcībai. Un runājot par ebalu, es jums teicu jau pirms brīža, ka Startautiskā kopiena ir apvienojusi savus spēkus, un mums noteikti ir jārīkojas nekavējoties. Paldies, Karstkungs, ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamais komisāra kandidāta kungs. Pirmais humanitārās palīdzības samits uh, Stambulā 2016. gadā noteikti centīsies apkopot, cik efektīvi ir darbojusies humanitārā palīdzība pēdējo gadu laikā un uh, centīsies apkopot arī labās prakses piemērus. Ņemot vērā visu to, kas mums vēl jāpaveic humanitārās palīdzības jomā, mums ir nepieciešams nospraust mērķus laika posmam pēc 2016. gada, lai šī palīdzība būtu efektīgāka. Mans jautājums, kā jūs, varētu, kā jūs novērtētu mūsu pašu uh, Eiropas uh, mērķus un cik gatavi mēs esam šim samitam. Paldies! Paldies par šo jautājumu. Jā, šis 2016. gada samits Stambulā ir ārkārtīgi nozīmīgs vairāku iemeslu dēļ. Vispirms tāpēc, ka tas nebūs starpvaldību samits. visi humanitārās palīdzības spēlētāji piedalīsies šajā samitā, un, tam ir, un otrkārt šim samitam ir arī konkrēti mērķi. Pirmais ir inovācijas, otrais ir efektivitāte. Un tas ir saistīts arī ar to, ka mums ir jātiek galā ar problēmām, ar kurām saskars cilvēki. Jūs Pieminējāt arī HIV un noteikti būs iespēja runāt arī par šiem jautājumiem. Es domāju, ka Eiropai ir labi jāsagatavojas šim samitam. Tāpēc 2015. gadā ir paredzēta paredzēt uz to, ka jā, budžetam ir. Mēs esam izmantojuši arī elastību, kas ir varbūt normāli, normāli kas ir um, pieejama normālā laikā, bet krīzes laikā mēs redzam, ka ir šīs robežas ierobežojumi. Un tad uh, arī sasaucas uz absurdu situāciju, kas ir mūsu sistēma atrodama neatbilstības starp maksājumiem un saistībām. Tādējādi legalizējam to, kā mēs neievērojam un eh, nerespektējam sniegtos solījumus. Un tad, kad mēs jau esam eh, nomaksājuši pēdējo uh, santīmu, taču uzlabojumi uh, nav novērojami, tad mēs vienkārši varam nonākt tādā situācijā, ka nākamām krīzēm mēs vienkārši finansiāli nebūsim spējīgi atbalstīt, uh, atbildēt. Un šeit ir runa par sistemātisku problēmu. Kā esat iecerējis uh, to risināt? Jā, jums taisnība. Jūs ļoti labi aprakstāt situāciju. Un es zinu, ka jūs jau mm, gadiem šajā komitejā strādājat pie šiem jautājumiem. Ņemot vērā to, ka es eh, arī kā deputāts strādāju budžeta komitejā, esmu uzkrājis pieredzi darbā pie šāda veida jautājumiem. Ļoti svarīgi jautājumi, kas tieši deve problemātiku, arī tiek skatīti budžeta komitejā. Un es domāju, ka vēl konkrētā brīdī kopā mums arī izdosies pārliecināt visus par uh, humanitārās uh, darbības specifiku. Budžetam ir jāņem vērā šī specifika. Kādā brīdī maksājumiem un saistībām ir jābūt līdzsvarā, esošā situācija nevar turpināties. Es zinu, ka tā ir tāda vispārīga Eiropas Savienības budžeta problēma tajā pat laikā, kas attiec tieši uz humanitāro darbību. Es domāju, ka ir nepieciešams vairāk, un argumenti mums ir. Personīgi es uzskatu, ka neviens nevar noraidīt mūsu argumentus, kas attiecas uz humanitārās palīdzības specifisko raksturu. Ja līdz 2016. gadam mēs varam nodrošināt šo eh, līdzi, līdzsvaru, izmantojot rezerves naudu, tādā gadījumā mēs tik tiešām varam saglabāt iespēju arī mm, turpināt finansēt humanitāro palīdzību. Uh, Bet uh, tiešām jāatrod jauni donori. Tādēļ es arī runāju par eh, to, cik eh, svarīga ir šī konference, kurai ir simboliski svar liela vērtība un kurai jāpalīdz uh, rast risinājums. Gerens kungs, tātad, ja es pareizi jūs saprotu, jūs gaidāt vidustermiņu pārskatu. Uh, lai pārskatītu budžeta noteikumus, kas piemērojas uh, humanitārās palīdzības jomē, attīstības jomē, vai esat gatavs piedāvāt atkāpes režīmu tieši humanitārai palīdzībai budžeta jomā? Πιστεύω ότι μπορούμε και από τον επόμενο χρόνο. Es domāju, ka sākot ar 2015. gadu mēs noteikti uzstāsim uz šo humanitārās palīdzības specifisko raksturu aizvien vairāk. Es domāju, ka ir iespējas diskusijās runāt par šo specifiku, īpaši to uzsverot. Jo Humanitārā palīdzība ir vienīgā aktivitāte, kas ir steidzama. Mēs nevaram visu paredzēt. Ir jāparedz iespēja izmantot uh, steidzamības uh, gadījumā rezerves finansējums, bet ir jānodrošina, lai arī maksājuma saistības būtu līdzsvarā. Visi ļoti labi zina, ka tas, ko mēs uh, uh, dodam uh, uh, NVO, kā mēs viņiem palīdzam, viņi nevar gaidīt. Uh, šai palīdzībai ir jābūt nekavējušai, jo viņi jau nevar vērsties pie bankām, lai iegūtu kredītus un tam līdzīgi, jo tikai steid, ārkārtās situācijā rīkojoties, mēs varam palīdzēt. Liels paldies! Tagad vārds goja vārdā Vairs kungam viņš ir tieši aiz jums šeit eh, tribīnē, un iespējams viņš arī izteiksies jūsu dzimtajā valodā. Paldies priekšsēdētāji! Komisāra kandidāta kungs. Saka Krisogonas kungs. Eh, vairāk kārt izskanēja ļoti smagi, jo. Jū nosodījumi arī attiecībā uz to, kā tika īstenotas dažas uh, Eiropas Savienības komentārās programmas, uh, bija arī runa par krāpniecības gadījumiem. Piemēram, uh, humanitārās programmas īstenošana Somālijā. Kā jūs esat iecerējis reaģēt uh, gadījumā, ja rodas jūsu uh, darba laikā šāda veida uh, apsūdzības. Paldies par jautājumu. Jā, diemžēl krātniecība korupcija ir dzīves sastāvdaļa un, uh, jā, mm Dažos gadījumos, cik es zinu, arī reakcija uz šādām aktivitātēm bijis ļoti efektīva. Ir ļoti efektīva iekšējā kontrole, kontrole, ko veic eksperti, un ķēdz galā arī revīzijas palāta. Izvērtējumi norāda uz to, ka šī kontrole sniedz arī konkrēts rezultāts, un es domāju, ka mēs varam tai uzticēties. šīs sistēmas nav visur. Mēs mm, taču nevajadzētu būt naiviem, jā, mēs varam nonākt eh, arī tādā situācijā, kur uh, dzirdēsim apsūdzības par uh, korupciju, ļautprātīgas sistēmas izmantošanu, bet, nu, tik līdz būšu iepazinies, iepazinies ar sistēmas detaļām, mēģināsim ar ekspertiem uzlabot šo sistēmu un tās darbību, bet, nu, te ir nepieciešama arī politiskā grība. Mums ir jāiejaucas arī politiski. Šī politiska politiskā grība, par ko jūs runājāt. Jautājums no Krisoganas kunga. Vai jūs varētu iet tik tālu, ka pat pārtrauktu kādu programmu šādu apsūdzību gadījumā? Atbilde. Noteikti, jo cits izvēles nav. tiecībā uz krāpniecību, ļaunprātīgas sistēmas izmantošanu ir uh, šādas situācijas jārisina ar vislielāko stingrību, jo galbeigās mēs šeit runājam par nodokļu maksātāju naudu un to nevar izmantot krāpnieciski. Jo galbeigās šī nauda ir uh, svēta, jo tās mērķis ir palīdzēt uh, glā, cilvēkiem glābt cilvēkus, barot bērnus nodrošināt šo cilvēku nākotni. Un, protams, ka šādā gadījumā ir jārēģē. Par to šaubu nav un var jums to apsolīt. Ja šādas lietas parādās, programma ir jāaptur, jāsāk visas nepieciešamās procedūras, kurām ir jābūt ļoti striktām. Uh, nu, informācijas ir manā rīcībā, man ir bijušas gan tikai 15 dienas, lai sagatavotos, bet eh, tik tiešām šādas lietas ir notikušas un arī reakcija ir bijusi ļoti stingra. Paldies, nākamais jautājums no Hautala kundzes. Zaļo grupa. Liels paldies, priekšsēdētāji, gudrētais komisāra kandidāta kungs. Jā, mēs varam, protams, tikai piekrist jums, kad jūs sakāt, ka jūs vēlties cīnīties un aizsargāt vismazāk aizsargātākos cilvēkus, ka vēlties būt viņu balss un sniegt balss tiem, kuriem tās nav. Mans jautājums jums ir sekojošs. Daudzas minoritātes ļoti cieši, daudz vairāk nekā citi no humanitārām katastrofām, piemēram, bērni un invalīdi, kā arī sievietes. Bet bieži vien sievietes tiek ielikt šajā vairākuma grupā. Kā jūs praksē jūs varētu ņemt uh, vērā šos mazāk aizsargātos uh, cilvēkus, bērnus, cilvēku, uh, sievietes un vai jums ir arī idejas par to, kā varētu nodrošināt dokumentāru atbalstu šīm mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām, paredzēt. Uh, arī dažādu eh, problēmu risināšanu, kas ir saistīts ar, eh, um, ar invalīdiem un, piemēram, arī seksuālā vajāšana, kas bieži vien tiek vērst pret sievietēm. Liels paldies par uzdoto jautājumu. Jā eh, šīs mazāk aizsargātākās grupas ir pelnījušas mūsu uzmanību. par tām ir jārūpējas, jo dzīve nav visiem e, viegla un arī šīs mazā, mazā aizsargātās grupas, jūs jau arī minējāt kategorijas, jums ir absolūti tā taisnība. Neesmu eksperts gan šajā jomā, bet man ir jāpadziļina savu zināšanas, lai sniegtu jums konkrētāku atbildi, bet cik ir informācija manā rīcībā, zinu, ka e, indikātoros un kritērijos, kas, e, kas ir noteikti humanitārai palīdzībai, ko sniedz NVO, kas rūpējas par e, šīm mazāk aizsargātajām grupām, tiek ņemts vērā palīdzību, kas ir nepieciešama sievietēm, bērniem, invalīdiem. Jums ir taisnība, mums ir jāpievērš tam mūsu uzmanība, tur arī būs humanitārās uh, palīdzības galvenā pievienotā vērtība, humanisms galu beigās. Tā nav teorija, tā ir praktiskā konkrēta rīcība, lai palīdzētu mazāk aizsargātajām grupām ir nepieciešams uh, ņemt vērā šos uh, kriterijus, lai palīdzētu maksimāli šīm mazāk aizsargātajām grupām. Papildus jautājums no Hautala kundzes. Miljoniem cilvēku dzīvo tagad nometnēs, un viņi tur var dzīvot līdz pat 20 gadiem, piemēram, nometnes. Kenijā tur daži cilvēki dzīvo 20 gadus. piemēram, Zata nometne Jordānijā, kur uh, uh ir jau pārvērsies par mazu ciemu un to arī pārvalda kā nelielu pilsētu jau šodien. Būs arī komentārais samits, un es gribētu zināt, kādā veidā esat iecerējis arī aktivizēt uh, uh palīdzību šiem cilvēkiem. Uh, Piemēram, plā, eh, pe, eh, bēgļu plāns 2.0 varētu būt laba ideja, kā palīdzēt šiem cilvēkiem. Vai jums ir kāds idejas par šo? Atbilde. Jā, šis ir ļoti liels izaicinājums, kā jūs to norādījāt. Par to ir jādiskutē padziļināti, jāatrod praktiski risinājumi un jārauga, kā mēs varam atrisināt šīs problēmas, kas netiek risināts eh, jau gadiem, jo mēs jau šeit tagad runājām par paauģu paaudzēm. Tas var arī notikt Sīri Sīrijā. Mēs ļoti labi zinām, kāda tur ir situācija. Seši miljoni bērnu jau ir kļuvuši par kāra upuriem Kongo, Sudānā, Kenijā. Mēs nerunājot par pārtikas trūkuma problēmu, kas ir ārkārtīgi liela, ir uh, arī šīs psihiatriskās traumas, ja no perspektīvas, lai vispār turpinātu savu dzīvi. Un es ceru, ka Stambulā mēs par to runāsim padziļināti. Arī izniedzot Eiropas priekšlikumu. IFTDB. E Karākungs no e FDD grupas. Sierā. Paldies, labvakar, komisāra kungam man ir jautājums par krīzes pārvaldību. Un, Meksikas līcī katastrofas tātad šajā naftas platformā arī Fukushimas tragēdija Eh, traģēdija norāda, ka šīs valstis nevar pārvaldīt šīs daudz sektoriālas eh, katastrofas. Tātad eh, Eiropā arī kodola centrālas ir gandrīz visur, un tas, kas notika Fukushimā, Meksikas līcī, var notikt arī šeit ar katastrofālām sekām. Un ja ir šāda dabas katastrofai, kas ļaunāks, kas notika Fukushimā vai Meksikā, vai uh, esat gatavi atbildēt šādām katastrofām un, ja jā, kādā veidā? Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Godāmais kolēģi, liels paldies par šo jautājumu. Šeit varu pievērsties eh, otrajai savu pilnvaru daļai, proti um, civilās aizsardzības daļai. Jums ir taisnība. Fukushima mums pierādīja, ka arī liela valsts kā Japāna var prasīt palīdzību, un Eiropa varēja šo palīdzību sniegt. No tā mēs varam daudz ko mācīties. Ir jāsaprot, ka dabis, kas katastrofas var pārvērsties par eh, multinozaru katastrofām. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs civilās aizsardzības mehānisms, kas balstās uz sagatavotību un novēršanu. Mums ir jābūt gataviem. Šis mehānisms nodrošina arvien ciešākas saiknes starp dalībvalstīm. Manī iedvež cerības tas, kas notiek Bosnijā. Pēdējos plūdus mēs varējām novērst daudz labāk nekā 2001. gadā. Tieši tāpēc mums vajadzētu vairāk saskaņot savu rīcību, un mums ir jābūt gatavākiem, lai mēģinātu novērst šādas katastrofas. Civilās aizsardzības mehānisms ir veids, kā mēs varētu uh, nodrošināt šādus uh, palīdzību. Vairāk kārt mēs novērām arī katastrofas, piemēram, arī uh, naftas pārstāds uzņēmā Itālijā notika arī šādas uh, uh, avārijas. Un šīs katastrofas notiks un tam būs ietekme uz cilvēku veselību un vidi. Varbūt vajadzētu arī Eiropas līmenī un nevis lokāli un nacionāli pārvaldīt šos centrus, kas var radīt tik lielus uh, riskus videi un uh, veselībai cilvēku. Paldies. Δεν έχω υπόψη μου λεπτομέρειες γύρω από το πρόβλημα στη συγκεκριμένη īsti nepārzinu šīs eh, situācijas um, detaļas, īsti nezinu, kas notika Sicīlijā, taču mani informēja par eh, civilās aizsardzības mehānismu, un uh, man atbild ir jā, ja dalībās lūdz palīdzību, tad šis mehānisms ir gatavs, un tas var sniegt palīdzību. Uh, Šo palīdzību var sniegt no citām dalībvalstīm. Tas ir noticis e, daudzos gadījumos, piemēram, mēs esam snieguši palīdzību ledzēst ugunsgrēkus e, Eiropas dienvidos, un civilās aizsardzības mehānisms darbojas arī ārpus Eiropas Savienības robežām. Tātad jautājums ir par to, vai šāda palīdzība tiek pieprasīta. Mums ir īpašo situāciju ārkārtas situāciju krīžu risināšanas centrs, kas arī var nekavējoties nodrošināt palīdzību ārkārtas situācijās. Jautājums ir tikai par to, vai dalībvalsts lūdz šo palīdzību. Īsti nezinu, kāda ir situācija jūsu pieminētajā reģionā. Mēs varēsim par to spriest tālāk, tiklīdz būšu saņēmis uh, tālāk informāciju. Lielas paldies! Tagad pirmā jautājuma kārta ir beigusies, un divus jautājumus tagad varēs uzdot eh, komit, mūsu eh, pieaicinātās komitejas. Pirmais ir Predeskungs no ārlietu komitejas. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamais komisāra kandidāta kungs. Vispirms es vēlētos jūs apsveikt. Uh, Šis ir ļoti nozīmīgs portfēls ne tikai tāpēc, ka Eiropas Savienība ir lielākais humanitārās palīdzības sniedzējs pasaulē, bet arī tāpēc, ka Eiropas Savienības pilsoņi, kurus mēs pārstāvam, uzskata humanitāro palīdzību kā vienu no nozīmīgākajām aktivitātēm, ar kurām nodarbojas Eiropas Savienība. Runājot par ārlietu perspektīvu, es vēlētos uh, uzzināt, kā jūs sadarbosieties ar augsto pārstāvi ārlietās, lai nodrošinātu to, ka mūsu humanitārā palīdzība ir saskaņā ar mūsu politiskajām prioritātēm, vienlaikus ievērojot humanitārās palīdzības pamatprincipus, tātad, kas ir neatkarība, caurskatāmība un tā tālāk un tā joprojām. Kā jūs jau teicāt, cilvēcīgums. Un te es uh, vēlētos pieminēt Ukrainas gadījumu, kur uh, Eiropas Savienība ir sniegusi ievērojumu palīdzību, jo īpaši pārvietotajām personām. Liels paldies jau iepriekš. Paldies. Jums ir pilnīgi taisnība. Koordinācija un uh, sadarbība projektu līmenī, kā to ir noteicis komisijas priekšādātājs Junkers, tātad uh, šāda sadarbība un koordinācija ir jānodrošina regulāri un konkrēti. Tieši tāpēc arī um, ārlietu projektu grupa ir tik būtiska. Šīs grupas darbu koordinēs augstā pārstāvē vicepriekšēdētāja Mogherīnī. Humanitārā palīdzība man kā humanitārās palīdzības komisāram uh, ir būtiska, un šeit es noteikti ievērošu uh, iepriekšējās komisāras Georgievas iesākto darbu. Mēs uh, turpināsim analizēt situāciju Mēs pētīsim datus, ko mums nodrošina eksperti un vietējie biroji. Mēs darbosimies kopā ar projektu grupu, lai meklētu krīžu dziļākos cēloņus. Mēs zinām, ka ir vajadzīgi politiski risinājumi. Mēs zinām, ko ir teicis Japāņu humānists, proti humanitārām problēmām nav humanitāru risinājumu, ir vajadzīgi politiski risinājumi. Humanitārā palīdzība tiek sniegta, lai sniegtu atbalstu, un projektu grupā mēs apspriežamies par politiku, taču paralēli mums ir jāapdomā arī par četriem humanitārās palīdzības principiem. Tie noteikti ir jāievēro. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim piekļūt cietušajiem. Tātad Jebkurā gadījumā mēs būsim it kā klāta, bet arī ārpus. Mums ir jāsaglabā arī humanitārās palīdzība, palīdzības prestižs un vērtības. Lielas paldies! Tagad dodu vārdu vīdes komitejas pārstāvē. Viņa ir atbildīga par civil aizsardzību. Lielas paldies! Es vēlējos Runāt par jauno civilās aizsardzības mehānismu. Es biju ziņotāju un man bija ļoti liels prieks strādāt ar ļoti kompaktu parlamentu kas arī ļoti domāja par šo civilās atbildes mehānismu, kas mums ir tik ļoti nepieciešams. Un tagad mēs arī aktualizējam šo mehānismu. Jautājums jums, kā esat iecerējis rīkoties, kādus pasākumus pieņemt, lai efektīvi šīs mehānismas varētu strādāt un kā arī nodrošināt komisijas koordinācijas uh, darbu, gan kas attiecas uz dažādām civilās aizsardzības iestādēm dalību valstīs, gan arī kas attiecas uz uh, davašām dalību valstīm, kas uh, aktīvi piedalās mehānismā, jo īpaši jautājums uh, par to, kā tiek arī pārdalīt uh, atbildes eh, šie līdzekļi un arī šis uh, voluntary pool uh, brīvprātīgo cenas, kā to visu varētu koordinēt. Paldies! Αγαπητοί συνάδελφοι, διακρίνω ότι γνωρίζετε. Godāmā kolēģi, es redzu, ka jūs šos jautājumus pārzinat patiešām detalizēti. Gribētu teikt, ka piekrītu lielākajai daļai no tā, ko jūs teicāt. Civilās aizsardzības mehānisms ļauj sasaistīt dalībvalstis ar komisiju gadījumos, ja valstī notiek katastrofa, un e, darbs notiek ar koordinācijas centra palīdzību. Tātad ārkārtas situāciju pārvarēšanas centrs nodrošina uh, darbības saskaņošanu starp dalībvalstīm. Tagad atkārtošu to, ko jau minēju par Bosniju. Protams, varam vērot ļoti daudz uzlabojumu, bet ir arī daudz, ko mēs vēl varētu darīt. Piemēram, ja runa par sagatavošanos, mēs varētu gatavot plānus, mēs varētu domāt par tādu kā buferu veidošanu vienā valstī. Un pārējās valstis arī varētu sniegt savu palīdzību. Mēs zinām, ka pastāv struktūrālās programmas. Lai tās iedarbinātu, ir vajadzīgs plāns, kādā veidā tieši šī programma tiks iedarbināta. Protams, ir jāpaļaujas arī uz brīvprātību. Uh, Šeit paveras daudzas iespējas, un vajadzētu īstenībā padomāt arī par citu iespēju veidošanu. Ir jānodrošina procedūras civilās aizsardzības mehānismā. Uzskatu, ka šis mehānisms ir efektīvs. Tas mums ļauj darboties arī pāri robežām. Mēs zinām, ka, piemēram, Melkalnē uh, Un uh, arī Bosnijā un Hercegovinā šis mehānisms ir ticis izmantot. Šīs valstis ir pieteikušās par dalībvalstīm. Liels paldies! Tagad izteiksies uh, runātāja politisko grupu vārdā. Un uh, pirmais būs Pongas kungs. Viņš ir vicepriekšādātājs un sēž šeit prezidijā. Aiz jums. Komisār Gandlot kungs, risku samazināšana un uh, prevencija ir ārkārtīgi nozīmīga, lai uh, samazinātu uh, kara um, atstātās sekas un arī vērstos pret dabas katastrofām, kas ir arvien, kuras mēs piedzīvojam arvien biežāk. Ko jūs darīsiet, lai uzlabotu mūsu rezistenci un samazinātu uh, attiecīgajos reģionos dzīvojošo uh, iedzīvotāju um, pakļautību šiem te fenomeniem un kā tas sasaistās ar attīstību palīdzībai? Paldies! Ήδη, κύριε συνάδελφε, νομίζω είπατε την μαγική. Godāmais kolēģi, domāju, ka jūs jau pieminējāt uh, galveno vārdu. lai nodrošinātu tādu politiku, kas samazina risku un lielāku izturību, mums ir vajadzīga attīstība. Mums ir jānodrošina sadarbība ar Mimičas eh, kungu. Tas nozīmē, ka mums ir eh, jāpapildina vienam otra darbība. Humanitārā palīdzība var sniegt eh, atbalstu, tā ir jāsniedz tad, kad pēc tās ir vajadzība. Taču ir jānodrošina arī attīstības palīdzība. Tātad E, glābšana, atvesaļošana un pēc tam attīstība. Visas šīs trīs sadaļas ir e, savstarpēji jāsēstaņ, jo labāk tās būs saistītas, jo labāki būs rezultāti. Esmu jau apspriedies ar Mimičas kungu par sadarbību vietējā līmenī, par pašvaldību iesaistīšanu. Mums ir ārkārtīgi labs piemērs Sahelas reģionā. Šo piemēru vajadzētu izmantot vajadzētu ņemt vērā to, ko mēs esam šeit mācījušies, un mēs varētu tālāk attīstīt šo praksi. Arī attiecībā uz visu Āfriku ir organizēta līdzīga programma, un arī tā ir bijuši labi rezultāti. Mums ir tālāk jātīsta šīs stratēģijas, nodrošinot uh, pašvaldību iesaistīšanu Nevalstiskās organizācijas uz vietas var mums palīdzēt. Nevalstiskajām organizācijām ir jāsadarbojas ar tām nevalstiskajām organizācijām, kuras mēs finansējam, un šādā veidā tiks nodrošināts vajadzīgais mehānisms izturības veicināšanai. Paldies! Tagad dodu vārdu uh, Gerero Saloma kungam, sociāldemokrāta grupa. Man ir tikai divi jautājumi, kas ir ietērpti vienā. Jūs esat atbildīgi arī par krīžu pārvaldību. Pašreiz, pašreizējās krīzes nozīmē ļoti lielu bēgļu skaitu un arī ļoti daudz pārvietoto personu. Tas viss notiek netālu no Eiropas Savienības robežām. Man ir šāds jautājums. Vai esat gatavi nodrošināt, lai tiktu ievērotas bēgļu tiesības un lai tas tiktu iekļauts Eiropas Savienības migrācijas politikā. Tātad, vai esat gatavs sadarboties ar migrācijas lietu komisāru? Savā paziņojumā jūs teicāt, ka mums ir jārīkojas un jārīkojas ir šodien, nevis rīt. Tas nozīmē, ka mums ir jārīkojas neskatoties uz to, ka Eiropa parasti padara pārāk maz un padara to pārāk vēlu. Vai jūs esat gatavs iesaistīt arī savu priekšteci savas politikas veidošanā, lai jūs varētu iegūt vairāk budžeta? Un te ir runa par vairāk nekā 50 miljardiem eiro, taču Sīrijas gadījumā iespējams pat ar to nepietiks, jo ir ārkārtīgi liels bēgļu skaits. Kolēģi, jums ir taisnība. Humanitārās krīzes pie mūsu robežām ir milzīgi eskalējušas. Mēs saskaramies ar ļoti lielām migrantu plūsmām uz Eiropu. Mēs ļoti labi zinām, kas notiek Sīrijā. Turcijā trīs dienu laikā ieradās 138 tūkstoši uh, bēgļu. Tas notika viens dienas laikā. Uh, Jums ir pilnīgi taisnība, šo situāciju mēs nevaram ignorēt. Mums ir komisārs, kurš ir atbildīgs par migrāciju, un tieši tāpēc arī mēs eh, nozīmējām šādu komisāru. Priekšādētājs Junkers to izdarīja. Protams, es sadarbošos ar Avramopolus kungu. Tas tiks darīts gan projektu grupas ietveros, gan arī uh, divpusēji kā humanitārās palīdzības komisārs, ja jūs mani apstiprināsiet amatā, es pirmkārt pievērsīšos jautājumiem, kas ir būtiski cilvēkiem uz vietas, tātad eh, bēgļu nometnēs, vai viņi tiek nodrošināti ar ūdeni, kādā veidā tiks eh, nodrošināta izglītība un tā tālāk. Visi šie jautājumi ir būtiski. Šādā veidā mēs varētu arī varbūt eh, samazināt migrantu plūsmas. Tātad, kā humanitārās palīdzības komisārs, es saglabāšu savu neatkarību. Tas nozīmē, ka es neakceptēšu to, ka humanitārā palīdzība tiek kaut kādā veidā pārvērsta par politisku rīku. Jebkurā gadījumā es rīkošos tik daudz, cik jūs to no manis vēlēsieties. Luka kungs no EKR grupas. Paldies, priekšsādētāji! Komisāra kandidāta kungs gribētu jums jautāt par personāla apdraudējumu, humanitāro darbinieku apdraudējumu. Jūs pats norādījāt uz šo problēmu, ur, ir ļoti daudz gadījumu, kur uh, humanitārās palīdzības sniedzēji tiek uh, nogalināti, sakot, ka tie īsnībā nesniedz nekādu palīdzību. Tāpat arī islāmistu grupējumi ārkārtīgi brutālā un vardarbīgā veidā mēģina vērst uz savi uzmanību, un arī tie apdraud palīdzības sniedzējus. Kā jūs rīkosieties šajā saistībā? Uh, vai jūs esat apsvēruši arī militāru aizsardzību humanitārās palīdzības sniedzējiem, un ja jā, tad no kā jūs pieprasīsiet šādu militāru aizsardzību, vai arī jūs noraidāt vispār militāru aizsardzību humanitārās palīdzības sakarā? Αγαπητέ συνάδελφε, μου δίνετε την ευκαιρία. Godāmais kolēģi, es vēlētos atgādināt par militārās darbības upuriem, un es gribētu patiešām nosodīt visus, kas ir veikuši noziegumus pret humanitārās palīdzības sniedzējiem. Cik tā es zinu, tad tiek nodrošinātas drošības pārbaudes šajos jautājumos ir īpašas nevalstiskās organizācijas, kas saņem finansējumu no Eiropas Savienības un kas apmāca humanitārās palīdzības sniedzējus. Tie ir ideālistiski cilvēki, un viņiem tiek sniegta apmācība, kā izvairīties no apdraudējuma savā darbā. Taču, protams, uz vietas situācija var būt daudz savādāka. Tieši tāpēc mums ir jāapspriež šie jautājumi un mums ir jāmēģina uzlabot šo cilvēku drošība, tāpēc, ka situācija var strauji mainīties. Tagad par militāro aizsardzību. Izteikšos pavisam atklāti. Man ir zināmi iebildumi attiecībā uz militāro aizsardzību. Uzskatu, ka tas ir pēdējais glābiņš. Tam vajadzētu būt pēdējām glābiņam, ja ir runa par humanitāru mērķi. Pretējā gadījumā mēs vienkārši zaudējam sev ticamību šo cilvēku acīs. Mēs zaudējam sev neutralitāti un neatkarību. Humanitārai palīdzībai ir jābūt neitrālai un neatkarīgai. Ir skaidrs, ka militāristi uz vietas nedrīkst kaut kādā veidā ietekmēt humanitārās palīdzības sniegšanu. Pretējā gadījumā šī rīcība var tikt instrumentalizēta, un mēs vairs nevarēsim piekļūt tiem, kuriem mūsu vai, va, palīdzība ir vajadzīga. Mēs arī zaudēsim savu ticamību apkārtējās pasaules acīs. Mišela kungs no Aldas grupas. Jā, cienījamies, komisār kandidāti kungs. Vispirms es vēlētos teikt, ka tas, ko es dzirdēju no jūsu puses līdz šim, ir ārkārtīgi iedrošinoši, jo darbs, ko jūs pārņemat, ir darbs, ko jūs pārņemat no uh, personas, kas ir atstājusi uh, ievērojumu iespaidu uh, īstenojot savu darbu, un es priecājos par jūsu apņemšanos un arī uh, jūsu konkrētās atbildes. Runājot par humanitāro palīdzību, dažādo spēlētāju eh, slikta eh, koordinācija, diemžēl, nav devusi rezultātus, un te es domāju par Haitī krīzi 2010. gadā, kas ir bēdīgs slavens piemērs sliktai koordinācijai, tāpēc es vēlētos, lai jūs atgrieztos pie šīs stratēģijas, eh, lai koordinātu ne tikai Eiropas Savienības palīdzības sniedē, sniedzēju darbu, bet arī citu pasaules spēlētāju darbu Un eh, vēl jautājums, kuram neviens vēl nepievērsās līdz šim. Es vēlētos zināt, kāda ir jūsu nostāja attiecībā uz Eiropas Savienības pamanāmību, ja pamanāmības trūkums sniedzot humanitāro palīdzību. Es atceros savulaik, kad es um, devos um, misijās, es redzēju uh, ANO palīdzības, uh, tātad plakātus, bet es nekur neredzēju to, ka. Uh, operatori, kuriem mēs sniedzām palīdzību, um, parādītu to, un lai pilsoņi atbalstītu šo palīdzību, ir nepieciešams tai um, dot lielāku um, pamanāmību. Un man ir daži komentāri par jūsu teikto attiecībā uz uh, militāro palīdzību. Es domāju, ka mums būtu nepieciešama niansētāka pieeja. Uh, bieži vien nav iespējams piekļūt dažos reģionos, ja mēs nesniedzam arī šādu militāro palīdzību. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Liels paldies! Jūsu teiktais ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo To teicāt jūs, kam ir tik liela pieredze šajā jomā. Jā, es teiktu, ka mm, ņemot vērā informāciju, kas ir um, manā rīcībā, tik tiešām ir bijis koordinācijas trūkums Haiti krīzes gadījumā. Tieši tāpēc mēs vēlētos īstenot reformas šajā jomā. Tāpēc ir notikušas arī centieni reformēt šo eh, sistēmu. Tātad atskatoties uz to, kas notika Haiti krīzes gadījumā, pārskatīt um, mūsu koordināciju, jo iepriekšējās kļūdas noved pie tādas situācijas, kurā, diemžēl, humanitārā palīdzība nebija pietiekami efektīva. bet tā bija ilgstoša krīze. Un ļoti daudz faktoru, ļoti daudz arī um, ves, ar veselības saistītu faktoru, tātad viss notika vienlaikus. Tāpēc jā, es domāju, ka mums noteikti būtu jāpastiprina šī reforma. Mums būtu jārunā par uh, galvenajiem pamatprincipiem - līderība, atbildība un koordinācija. Un jums ir taisnība. Šis ir piemērs, šis ir bēdīgs slavens piemērs, kas mums parāda, no kā vajadzētu izvairīties. Es diskutēju ar Valīru Čamus, jūs noteikti arī viņu pazīstat, un mēs runājām par to, ka ir nepieciešams strādāt pie šī punkta. Un arī runājot par uh, militāro atbalstu, noteikti būs iespēja runāt par to vēl vēlāk. Paldies! Jā, uh, saka priekšsēdētāji, jūs rīcībā būs 5 minūtes noslēgumā, kur jūs varēsiet atgriezties pie dažiem jautājumiem. Tagad vārds Sančes Skadets kundzei goja grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kandidāta kungs, kā jau jūs to lieliski pateicāt, um, konfliktu gadījumā visvairāk cieši sievietes un meitenes, kas um, tiek uh, seksuāli izmantotas, uh, kuras tiek pakļautas svardarbībai. Un jūs teicāt, ka tā būs viena no jūsu programmas prioritātēm. Bet es vēlētos runāt par konkrētiem pasākumiem. Uh, Kā tieši jūs eh, strādāsiet eh, pie eh, sektorās veselības jautājumiem um, pēc konfliktu zonās? Έχετε δίκιο ότι το θέμα της σεξουαλικής... Jā, jums taisnība. Seksuālās vardarbības jautājums. Tam, diemžēl, netiek pievērsta pienācīga uzmanība. To mēs redzam Sīrijas gadījumā, Āfrikas gadījumā, Kongo. Diemžēl eh, šis fenomens ir plaši izplatīts, un mums noteikti jānosūda eh, jebkāda veida seksuālā vardarbība. Esmu saņēmis informāciju par to, ka ir specifiski protokoli, kas nosaka, kā rīkoties šādos gadījumos. Arī jūs zināt, ka uh, cietušajiem ir nepieciešama nekavējoša uh, medicīniska palīdzība, tāpat arī psiholoģiska palīdzība. Es kā ārsts lieliski apzinos, ko tas viss nozīmē. Sīvietēm ir jābūt tiesībām uz abortu, tad, ja viņas ir, tiekuši, tik, viņas ir cietušas no šādas vārdarbības, bet ir jāļauj viņām pieņemt lēmumu pēc tam, kad viņas ir saņēmušas eh, medicīnisko palīdzību un psiholoģisko palīdzību. Tāpēc ir ārkārtīgi nozīmīgi respektēt sieviešu, sieviešu viedokli un lēmumu. Es domāju, ka tas ir arī morāls jautājums, un mums ir jāsniedz viss nepieciešamais atbalsts sievietēm. Kas attiec uz seksuālo vardarbību pret bērniem, es domāju, ka pret to ir jācīnās uh, daudz stingrāk. Mm, noteikti ir jāsniedz psiholoģiska palīdzība. Ir jāļauj šiem bērniem saņemt psiholoģisku atbalstu, lai viņi varētu turpināt normālu dzīvi. Paldies! Paldies, un tagad vārds zaļo pārstāvēji. Krīzen jēdā ārt, die führen mein. Dažāda veida krīzes eh, saistās arī ar bada krīzēm, un ir nod, jānodrošina pārtikas eh, produkti. Tas ir jādara ļoti ātri, taču tas bieži vien ļoti skar eh, arī vietējos lauksēmniekus un, un pārtikas produktu ražošanas vietas eh, kļūst neienesīga. Kādus pasākumus jūs esat iecerējis, lai bāda krīžu gadījumā varētu nodrošināt arī ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību uz vietas un tā lai tiktu ņemta vērā arī demokrātiska pašnoteikšanās. Έχετε δίκιο ότι υπάρχει ενδεχόμενο. Jā, jums pilnīgi taisnība. Iespējams, ka sniedzot humanitāro palīdzību, eh, Ir zināms problēmas, kas ir saistīts arī ar vietējo produkciju un vietējo ra ražošanu, tāpēc arī ir šāda īpaša programma attiecībā uz Sahels reģionu. Tad, kad mēs sagatavojām šo programmu, mēs ņēmām to visu vērā. Šobrīd ir jauna pieeja, kas ir tā dēvētā cash and voucher pieeja. Tātad mums ir um, finanšu līdzekļi un voucheri, ar kuriem ir iespējams sniegt atbalstu vietējiem ražotājiem. Tātad tā nav tikai palīdzība ar noteikts produkcijas piegādi. Lielisks piemērs ir programmas Nigērijā un Čadā. tas viss ir programmas rīkoties ietvaros. Jums ir pilnīgi taisnība, mums ir jāaizsargā vietējā ražošana, jo pretējā gadījumā, ja mēs pārtrauksim šo ķēdi, mēs noteikti saskarsimies ar problēmām vēlāk. Es domāju, ka šī programma Cash and Voucher ir pierādījusi savu efektivitāti un mēs noteikti varētu paredzēt līdzīgu pieeju citu programmu gadījumā, lai aizsargātu vietējo ražošanu un vietējos ražotājus. Starp citu, starp citu tas ir arī LRRD ietvaros palīdzība eh, rehabilitācijai un attīstībai. Tā mums noteikti ir jāīsteno, Un es domāju, ka šī pieeja voucher un cash ir devusi savus rezultātus un tā noteikti pierādīs savus rezultātus un tā noteikti jāturpina. Paldies tagad vārds Kurāla kungam. Paldies, Eiropas Savienība vēsturiski vienmēr ir sniegusi komentāro palīdzību palstoties uz dalību valstu pilsoņu um, ieguldījumu. Viņš bieži vien viņi sūtās par to, ka viņi nezina, kādā veidā viņu nauda tiek tērēta. Uh, Nu, valstīs, kur notiek uh, dažādas dabas katastrofas, citas veida katastrofas, protams, finanšu vajadzības pieaug līdz šim. Nav nekādi centralizētas komunikācijas, uh, kas palīdzētu informēt pilsoņus par to, kā tiek izmantot viņu naudu un kāda rezultāti tiek sasniegti. Cārskatāmība ir Eiropas Savienības pamatprincips. Jūs ja kļūsiet par jauno komisāru, vai strādāsiet, uh, lai padarītu humanitāro palīdzību caurspīdīgu, informētu pilsoņus par to, kā tiek tērēta viņu nauda, kādi ir konkrēti rezultāti. Paldies! Αγαπητέ συνάδελφε, έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια σε ό,τι Jā, man tika ziņots, ka notiek absolūtā caurskatāmība attiecībā uz kredītu izmantošanu, kad es atbildēju arī uz savu kolēģi jautājumiem. Es zinu, ka bija dažas problēmas, bet zinu arī, ka šīs aizdomīgās programmas tika apturētas, bet. Uh, uh, Banarīts bēsošā informācija apliecina, ka kontrols mehānisms visos trijos līmeņos darbojas pietiekami labi. Protams, kā visu var labot un vērst par labu, bet šis mehānisms strādā, caurspīdīgums ir attiecībā uz kredīti izmantošanu, caurspīdīgumam jābūt visaugstākajā līmenī. Izvērtējumi, ar kuriem uh, iepazinos, norāda uz to, ka eko ģenerāla direktorāta līmenī tiek ļoti veiksmīgi izmantoti kredīti. Es neesmu, protams, naivs, kā jau teicu brīdi atpakaļ, vienmēr var notikt uh, krāpniecības gadījumi, ļaunprātīgi gadījumi. Es nesaku, ka šie mehānismi uh, ir perfekti, bet uh, tomēr uh, tiek paredzēti kontrols pasākumi, kas rād, padara mehānismus efektīvus. Tālāk par izvērtējumiem, kurus veids neatkarīgi eksperti. mēs redzam, ka lietas var, jā, protams, uzlabot. Ja ekspertiem ir priekšlikumi, mēs varam uzlabot procedūras, lai nezaudētu nodokļu maksātāju naudu. Mm, šo naudu jābūt ļoti piesardzīgiem. Protams, ka esam krīzes kontekstā un nekādā gadījumā nevaram pieļaut to, ka uh, krāpniecības dēļ mēs zaudējam nodokļu maksātāju naudu. Paldies! Alijo kungs, nu, politiskām partijām nepiedarošs deputāts. Priekšsēdāja komisāra kandidāta kungs, krīzes, kā arī pandēmijas, klimata katastrofa, nu mēs esam tādi kā hūguns dzēsē šajā komitejā, lai mazinātu katastrofālās seks, kas iziet no daža veida uh, politiku piemērošanas, taču mēs nevaram arī izvairīties no mūsu atbildības par dažām katastrofām. Šeit runāja par trīs tūkstošiem migrantu, kas ir gājuši bojā vidus jūrā. Un šeit ir jārunā par rietumu politiku, jo īpaši par slikto Amerikas politiku, kas ir piemērota šajā sakarā. Uh, Mēs redzam, ka uh, korumpēto valdību politika joprojām uh, bauda Eiropas labvēlību. Man ir jautājums, vai mēs turpināsim at, uh, at, atbalstīt labākās attiecības pasaulē ar valstīm, kas neievēro starptautiskos uh, tiesības un kas mums liek maksāt par viņu politikas sekām un kas neievēro savu saistības attiecībā uz saviem iedzīvotājiem un um, uh, iztērē naudu, ko mēs uh, viņiem sniedzam valsts attīstībai un kādā, kādi rīki ir jūsu rīcībā, lai kontrolētu darbības efektivitāti uz uh, vietas, piemēram, tādās smagi, uh, smagas krīzes skatījās vietās, kā to jūs austrumos. Paldies! Κύριε Συνάδελφε, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Σε πολλά που είπατε, δεν θα έλεγα ότι είμαι σύμφωνος. Paldies! vairākas lietas, kurām es varu jums piekrist, dažām nē. Es domāju, ka godīgums uzticamība ir labākais veids, kā veicināt sapratni. Uh, Tātad mums ir jāievēro trīs principi, lai varētu piekļūt šiem upuriem un sniegt palīdzību. Tas ir jādara neatkarīgi no politiķiem, kas ir pie varas, vai politikas, kas tiek piemērota. Uh, Palīgi mēģina risināt problēmas, uh, izskaužot problēmu sakni. Tādēļ es arī teicu, ka pamat filozofija ir turpināt Georgievas uh, kundzes uh, uzsākto politiku. Tālāk, kas attiecas uz globālo pieeju, jā, ir šis in, bet, lai saglabātu humanitāro palīdzību, mums ir jābūt arī ārpusē, un tas ir ļoti svarīgi šī iemesla dēļ arī atkārtoju. Jāgritē humanitārā palīdzība, respektējot uh, objektivitāti, tas mums ļauj piekļūt upuriem. Mēs piedalāmies uh, projektos, šis project team, kā to definēja prezidents Junkers, bet mēs arī saglabājam savu iespēju rīkoties. Ja mēs to zaudējam, tad nav jēgas šai humānai palīdzībai. Um, madam... Paldies, Zabarskas kundze, ETP vārdā. Paldies, priekšsētājs kundze. Šajās dienās daudz tiek runāts par Irāku un Sīriju un par uh, bēgļu krīzi. Pēdējo trīs gadu laikā ir novērojama šī, šīs pilsoņu karš un runa ir par lielāko humanitāro drošības krīzi pasaulē. Irākā kaujinieki no Īslāma valsts grupējuma ir likuši daudzām reliģiskām etniskām minoritātēm pamest uh, savu valsti? Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienības atbalsts dalību valstu atbalsts ir pietiekams, gan runājot par efektivitāti, gan par apmēru, lai palīdzētu Sīrijas un Irākas bēgļiem izdzīvot uh, šo ziemu. Έχετε απόλυτο δίκιο στην περιγραφή της κατάστασης. Είναι όντως... Ir taisnība. Jūs ļoti pareizi aprakstāt situāciju. Georgievas kundze jau arī pati personīgi devās uz Kurdistānu, lai iepazītos ar situāciju, ar bēgļu situāciju, bet arī uh, situāciju, kurā dzīvo reliģiskās un citas minoritātes. Diemžēl uh, Islām valsts grupējuma uh, darbība, kā mēs to redzam mēdījos, ir uh, šausminoša, mums ir jārīkojas konkrēti mm, vēl jo vairāk steidzamību uzsver tas, ka tuvojas ziema un uh, cilvēkiem, kas ir atsevišķās Kurdistāns reģionos, uh, būs ļoti grūti izdzīvot, ir nepieciešams, nepieciešams uh, organizēt programmas, lai palīdzētu bēgļiem pārsiemot, un uh, mums ir jāsadarbojas roku rokā ar no aģentūrām, lai būtu atbilstīgas programmas, kas palīdz šiem cilvēkiem izdzīvot ziemā. Tādēļ jau ir izveidots birojs, lai mēs būtu gatavi, lai mēs varētu cieši sekot notikuma attīstībai, izvērtēt situāciju. Izveidots reģionā arī civilās aizsardzības mehānisms. Mēs mēģinām pēc iespējas ierobežot šo problēmu. Tas ir viss, ko varam darīt. Kā jau es teicu, mēs eh, sadarbojamies ar starptautiskajiem partneriem, lai varētu aizsargāt eh, etniskās un reliģiskās minoritātes, bet arī, lai ļautu šiem cilvēkiem izdzīvot ziemu. Liels paldies! Zoja Kafakungs, sociālistu vārdā. Liels paldies, priekšsēdētais kundze! Godētājs eh, komisāra kandidāta kungs Stelienīdes. Kā jūs minējāt, Eiropas Savienība un tās dalība valstis mm, maksā ļoti daudz, lai nodrošinātu komunitāro palīdzību un krīzes pārvaldību. Vēl jo vairāk eh, pēc eh, tam, kad stājās spēkā Lisabonas līgums Humanitārā palīdzība Eiropas Savienības politikas neatkarīga sastāvdaļa, pilntiesīga politika. Ir dažādi veidi, kā īstenot šo humanitāro palīdzību, taču pēc ārkārtas atbildes bieži vien situācija pieprasa arī ilgtermiņa atbalstu valsts attīstībai kā šī pāreja no steidzamas humanitārās palīdzības uz ilgtermiņa ilgspējīgu attīstību var notikt. Kā mēs varam ievērot šos attīstības principus, kas tiek minēti 2007. gada Eiropas konsensā par humanitāro palīdzību, kā mēs varam atbalstīt un īstenot šos principus, kā jūs, komisārs atbildīgs par humanitāriem humanitāro palīdzību krīzes pārvaldību, kā jūs strādāsiet arī ar augsto pārstāvi, lai koordinētu politikas, lai izvairītos no atbalsta trūkumiem šajā ļoti svarīgajā procesā. Paldies! Αγαπητέ συνάδελφε, θέσατε ένα. Godātais kolēģis, godātā kolēģi, jums ir ļoti uh, svarīgs jautājums sasaistīt uh, šos divus elementus - humanitārā palīdzība un attīstība. Jūs ļoti labi aprakstījāt sadarbības satveru starp attīstības komisāru un humanitārās palīdzības uh, hum, uh, komisāru. Šī saikne starp uh, palīdzību, rehabilitāciju un attīstību. Humanitārā palīdzība sagatavos attīstību, tādā gadījumā problēmas nav. Es strādāšu ar Mimits kungu pie šiem jautājumiem un jau arī norādīju, kā ir piemēri par ļoti labu sadarbību. Mm, darbības Sāhelā, Āfrikas ragā, Tie ļoti labi šāda veida, sadarbī, šāda veida sadarbības piemēri. Es uzskatu, ka vēl ir iespēja veikt uzlabojumus. Mēs varam uzlabot šo darbību, to mēs arī dārām. Tādēļ Galvenam instrumentam ir jābūt atbildībai. Mums ir jāatskaitās, un šiem instrumentam ir jāļauj mums uzlabot eh, esošās eh, prakses. Ja mēs eh, izvērtējam risku, pārvaldam risku, atbildam uz risku, un tad mēs īstenojam šo uh, šo attīstību, tad es um, domāju, ka mēs varam sasniegt ļoti liels rezultāts. Es strādāšu pie šīs līnijas un uh, joprojām uzskaitu, ka prevencija ir svarīgāk nekā ārstēšana. Tad, ja mēs ietaupām uh, prevencijā vienu eiro, tad mēs uh, ietaupām septiņus eiro ārstniecības uh, aspektā. Lūk, uh, šī sakne ļoti svarīga. Liels paldies! Veckarski kungam no ECR. Godātājs Telienīdas kungs, jūs uh, sacījāt, ka neizmantosiet uh, militāro spēku humanitārajā darbībā. Tas ir ļoti pozitīvi. Daudzas arī pēc vienas organizācijas izmanto šīs uh, paramilitāros pakāpojumus, jo bieži vien, jo ļoti grūti salīdzināt viņu aktivitātes ir. Ar profesionāļiem militāriem spēkiem jautājums, vai jūs izmantosiet uh, profesionāls militāros spēks vai nē? Σας κάνω μια διευκρίνηση γιατί το θέμα είναι ευαίσθητο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Vēlos precizēt, es gribētu izvairīties no jebkāda veida pārpratumiem. Uh, pieredzēji, kādas esam uzkrājuši, mums ir jāsniedz orientācijas. Pamatprincips ir tāds, ka mums ir jāizvairās no militārām aktivitātēm humanitārās palīdzības ietveros, jo tādējādi mēs zaudējam savu neatkarību, mūsu neutralitāti, objektivitāti, kas mums absolūti ir jāsaglabā, lai varētu piekļūt upuriem. Tajā pat laikā Ir bijuši arī piemēri, kas norāda uz to, ka militārais atbalsts bija pamatots un vajadzīgs humanitārās palīdzības mērķu sasniegšanai, piemēram, Lībijā, kur, jā, vajadzēja rīkoties militāri, lai glābtu cilvēku dzīvības, un līdzīga situācija bija arī Somālijā, bet ir arī, protams, citi slikti piemēri, piemēram, Afganistāna. kur tika sajaukt šī militārās aktivitātes ar humanitārajām aktivitātēm, un tas radīja problēmas. Proti, uh, humanitārās palīdzības sniedzēja vairs nevarēja piekļūt to upuriem. Līdz ar to šajā jautājumā jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Ir tiešām jāizvērtē katra situācija atsevišķi. Un kā jau teicu, mēs esam politiķi, mums ir principi, bet uh, ir arī dilemmas, uh, kas prasa atbildi un uh, tā būs komisāra loma. Būs jārod uh, zelta vidusceļš, taču kā Lībijā militārā uh, palīdzība var uh, glābt uh, dzīvības, tad mēs šādu uh, risinājumu varam izvēlēties, bet tikai šādā gadījumā. Tas grupas vārdā kolēģi. Sveicu komisāra kandidātu kungu. Es tiešām arī priecājos arī par jūsu uh, apņemšanos, kādu uzņematies. Uh, Liels prieks par jūsu pieredzi, saka Ruijas kundze. 2013. gadā bija vislielākais upuru skaits tieši humanitārās palīdzības sniedzēju vidū. Krīzes bija aizvien skaitliski vairākas, teroristi aktivi, aktīvāki. Teica, ka arī komentārās palīdzības sniedzējiem uz vietas ir jānodrošina maksimāla aizsardzība. Tiks darīts viss, lai varētu arī stiprināt NVO intervences kapacitātes un lai labāk varētu pārvaldīt riskus. Tad nevajadzētu runāt tikai par vispārīgiem kritērijiem, kā tas tiek minēts uh, Eiropas Savienības aktivitātes plānos. Uh, kāds pasākums jūs piedāvātu tiešām, um, lai aizsargātu humanitāras palīdzības sniedzējus? Vai esat uh, iecerējis izveidot kādu īpašu Eiropas statusu šiem cilvēkiem? Paldies! Εκτιμώ πολύ, κυρία συνάδελφε, αυτή την ιδιαίτερη ευαισθησία που δείχνετε στο θέμα. Jā, man šis ir ļoti aktuāls jautājums. Tādēļ arī ievadvārdos es īpaši uzmanību pievērsu arī Britu uh, komentārās palīdzības sniedzējiem. Tik uh, runāts arī par šo security clearance protokolu drošības pārbaudas protokolu tiek um, paredzēts tieši humanitārās uh, palīdzības sniedzējiem un viņu drošību nodrošina NVO. Taču man nav precīzas informācijas par citiem drošības uh, jautājumiem, kas attiecas uz uh, humanitārās palīdzības personālu. Līdz ar to būtu pāragri no manas puses un īpaši saprātīgi runāt par lietām, kuras es nepārzinu. Es domāju, tā būtu kļūda. Uh, Bet kā Mimica kungs arī to teica, mums tiešām ir nopietni jāstrādā pie šī jautājuma, ir jādiskutē ar dienestiem, kas pārzina situāciju, kam ir tehniskas zināšanas. Mēs arī brīdi apakaļ runājām par paramilitārām organizācijām tā tālāk, ir jāsamazina riski, kādi ir šīm personām ir Eiropas iniciatīva par brīvprātīgo darbu, un varbūt, ka tas palīdzēs arī risinājumu rašanā, ja šie brīvprātīgie, pateicoties šai programmai, vēlas piedalīties komentārās palīdzības sniegšanā, tad iespējams, ka tas varētu arī palīdzēt NVO viņu darbā. Nu, tās ir tādas idejas. kas man nāk prātā pēc tās informācijas, kur iegūst, bet nu skaidrs, ka jāturpina strādāt pie šīs jautājumas par drošību, kas ir ļoti svarīgs jautājums. Κύριε Προτινόμενε Επίτροπε, άκουσα με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Komisār kandidāta kungs, mani patiešām iepriecināja jūsu drosmīgais solījums, ka ja Eiropas parlaments jūs apstiprinās, jūs personīgi dosieties uz um, tām um, Āfrikas zonām, ko ir skāris ebolas vīrus, lai izvērtētu situā situāciju uz vietas. Domāju, ka komisāram ir jāspēlē sava strateģiskā loma, un tad viņam patiešām ir jābūt uh, uz pirmajām frontes līnijām humanitāru krīžu reģionos. Vai jūs varētu vēlreiz apstiprināt, ka tas, ko jūs uh, teicāt par ebolas krīzi, attieksies arī uz jebkuru citu ļoti smagu krīzi jūsu mandātu laikā. Silienīdis kungs, lūdzu. Kā jau es iepriekš esmu teicis, tas, ko es saku, vienmēr ir taisnība. Και έτσι πρέπει να είναι η πολιτική δέσμευση μπροστά σε μια τέτοια επιτροπή. Ja es kaut ko esmu apņēmies, tad es arī savas apņemšanās cenšos pildīt. Un tās apņemšanās, ko esmu izteicis šajā komitejā, noteikti tiks ievērotas, jo pretējā gadījumā mums, kā politiķiem, vairs nav ticamības. Jā, tiešām, mans pirmais brauciens būs uz ebolas skartajiem reģioniem. Gribu redzēt uz vietas, kas notiek šajos reģionos, un gribu nodot arī signālu par to, ka tiks e, sniegta palīdzība. Ja ir runa par palīdzības sniedzējiem, tad ir ārkārtīgi būtiski viņiem nodot šādu signālu. Mani informēja, ka. Tad, ja nizskis ka Lielbritānija jau ir izveidojusi pirmās slimnīcas uz vietas, un tāpat Lielbritānija ir kontaktējusies ar Kipru par ārstu sadarbību. Es noteikti kā humanitārās palīdzības komisārs darīšu visu iespējamo, lai Kipras ārsti varētu doties palīdzēt šiem cilvēkiem. Tas ir tikai viens no piemēriem, ko es gribu šeit pieminēt. Protams, šeit ir runa arī par praktisko pusi. Es gribu būt uz vietas, lai nodrošinātu mobilizāciju, lai redzētu, kas tieši ir vajadzīgs. Taču tam ir arī simboliska nozīme. Ārstiem nevajadzētu baidīties, vajadzētu nodrošināt viņiem evakuācijas iespējas. Tas parādās arī vēstulē. Mēs esam teikuši, ka visi šie pasākumi tiks sniegti tikai tad, ja pastāvēs evakuācijas iespējas. Pretējā gadījumā mēs nosūtīsim cilvēkus uz turieni, nezinot, vai tur ir pietiekami daudz palīdzības personāla, lai viņi varētu veiksmīgi veikt savu darbu. Sargentīnī kundze zaļo vārdā. Paldies, priekšādātāji, un paldies, komisāra kandidāta kungs. Jūs runājāt arī par aizmirstajām krīzēm. Es gribētu runāt par aizmirstajiem cilvēkiem, par cilvēkiem, kas ir kaut kur atstāti novārtā. Tie ir cilvēki, kurus mēs redzam, bet pie kuriem mēs nevaram nokļūt. Piemēram, Jermuka cilvēki Sīrijā vai Jazīdī cilvēki. Taču ir arī cilvēki, kurus mēs neredzam un arī nevaram aizsniegt, piemēram, Zilās Nīlas valsts vai arī Numaba kalni Sudānā. Ir arī cilvēki, kurus mēs varam sasniegt, bet kurus mēs neredzam. Un šeit es runāju par cilvēkiem, kas dzīvo vietās, uz kurieni palīdzība vienkārši netiek sūtīta. Uh, piemēram, eh, Gomā, Kīvu, eh, Kongo austrumos. Šeit it kā ir starptautiskā palīdzība, bet mazliet tālāk ar šiem reģioniem vispār nekā vairs nav. Tātad te ir runa par cilvēkiem, kurus mēs nevaram sasniegt, tāpēc, ka valdības vai eh, dumpinieki to nepieļauj. Un dažkārt mums pietrūkst iespēja doties tālāk. Uzskatu, ka humanitārā palīdzība šeit sarūk. Uh, Man tāds vispārējais jautājums, ko mēs varētu darīt, lai eh, šī sarūkošā humanitārā telpa, eh, lai šī problēma tiktu atrisināta? Αγαπητοί συνάδελφοι, θέσατε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της, του... Jūsu pieminētais jautājums ir ļoti svarīgs. Ir skaidrs, ka humanitārās palīdzības aptvērums kļūst arvien ierobežotāks. Mums ir grūti piekļūt cilvēkiem, kuriem palīdzība ir ļoti vajadzīga. Ir tādas problēmas, kurām nav vienkārši risinājumu, un te ir jābūt pilnīgi atklātiem. Mēs esam teikuši, ka humanitārām problēmām var rast politiskus risinājumus, ja mēs patiešām gribam atrisināt pašu problēmas sakni. Gribētu teikt, eh, ja jūs mani apstiprināsiet šajā amatā, es vienmēr būšu gatavs ar jums apspriesties. Būšu gatavs apspriesties pat ar pašu vēlnu, lai atrastu risinājumu. Mums ir jārunā ar tiem, kas eh, varētu mums nodrošināt piekļuvi šīm zonām. Pretējā gadījumā runa ir tikai par teoriju. Uzskatu, ka humanitārās palīdzības komisāram ir jābūt gatavam apspriesties ar ikvienu. Tieši tāpēc viņam ir jārespektē humanitārās palīdzības principi. Mēs varam runāt pat ar pašu nelabo, vai nu, lai viņu pārliecinātu, vai arī, lai uh, viņam uzspiestu to, ka mums ir jāpiekļūst cietušajiem, kam ir vajadzīga humanitārā palīdzība. Paldies! Gīla kungs no FDD. Paldies, priekšādātāji! Ļoti daudz, kas ir runāts par pirātiem Āfrikas ragā, ko īsnībā ir izraisījis Lielbritānija ar savu pārāk lielo nozveju. Somālijā sākās šīs pirātu problēmas, taču tagad tās pieaug. Saskaņā ar starptautisko jūrniecības biroju pirātu uzbrukumi Gvinējas līcī ir pieauguši par 42%. Saskaņā ar ekspertu teikto, pirāti šeit ir daudz vardarbīgāki, jo tos vairāk interesē tieši laupīšana, nevis izpirkuma naudas. Daudz no šiem pirātiem ir bijušie zvejnieki, kuru uh, dzīve tika izpostīta, tāpēc, ka Eiropas Savienība nozvejoja viņu zivis. Eiropas Savienība ļoti labi apzinās savu lomu Rietumā Afrikā. 2008. gada ziņojumā, kas tika prezentēts Eiropas parlamentam, uh, tiek paustas bāžas par to, kā Eiropas Savienības politika Rietumāfrikā izraisa nabadzību un izmisumu, taču Eiropas Savienība nav neko darījusi, lai tam pieliktu punktu. Tagad Rietumāfrikas pirāti apdraud visu kuģniecību. Junkera kungs savā vēstulē jums raksta, ka e, prioritātes pieprasa reformas, un reformas nozīmē pārmaiņas. Vai jūs paskaidrosiet, kāpēc pēc sešiem brīdinājumu gadiem bijušie Eiropas Savienības komisāri nav pilnīgi neko darījuši? Un gribētu dzirdēt arī komentārus par jūsu stratēģiju. Αγαπητέ συνάδελφοι, είναι ένα εξειδικευμένο ζήτημα και οι λεπτομέρειες που ανα... Šis ir ļoti konkrēts jautājums. Jūs pieminējāt eh, vairākas detaļas, kuras eh, man iepriekš eh, netika paziņotas. Esmu mazliet informēts par pārāk lielo nozvēju šajā reģionā. Esmu atbildīgs par humanitārās, humanitārās palīdzības sniegšanu. Runājot par Somāliju, Neskatoties uz ļoti smagām politiskajām problēmām un uh, ļoti uh, lielo bīstamību, gribu atkārtot, ka iedzīvotājiem ir ļoti daudz vajadzību šajā reģionā, trūkst pārtikas. Esmu jau vairākas reizes teicis, ka šēra programma attiecas arī uz uh, Austrumāfriku, tā skaitā Somāliju. Šī programma ir paredzēta šīs uh, Āfrikas uh, daļas attīstībai. Nevajadzētu šo programmu novērtēt par zemu. Mēs cenšamies palīdzēt cilvēkiem uz vietas, lai tie varētu atgūties no krīzēm un nodrošināt attīstību. Esmu informēts par uh, pārzveju, bet uh, nāsmu saņēmis detalizētu informāciju. Uzskatu, ka Eiropas Savienība ir ļoti daudz ieguldījusi šajā reģionā. Eiropas Savienība ir lielākais humanitārās palīdzības sniedzējs. Nedomāju, ka to visu vajadzētu novērtēt par zemu. Protams, ir jāņem vērā mūsu budžeta iespējas, bet būtu nepareizi, ja es tagad komentētu jautājumus, par kuriem es neesmu informēts. Jansena kungs pie politiskajām grupām nepiedarošs deputāts. Priekšādātājs kundze, pārtikas palīdzība dažkārt ir vajadzīga. Dažkārt pārtikas palīdzība neļauj cilvēkiem nodrošināt pašiem sevi. Zinu, ka iepriekšējie runātāji jau par to izteicās. Daudzkārt notiek tā, ka bada problēmas turpinās gadiem, tāpēc, ka visa pārtikas ražošana vienkārši iznīkst. Vai jūs varētu garantēt vai varbūt pāraudzīt, ka gadījumos, ja ir nepieciešama pārtikas palīdzība, tad vietējiem ražotājiem un tie, kas nodrošina pārtiku, eh, tiek sniegts atbalsts, lai viņi nebankrotētu. Es jau pieminēju programmu Ažīr, kas darbojas Sahelas reģionā. Šajā programmā tiek ņemts vērā tas, ka vietējie ražojumi ir jāpārdod iedzīvotājiem. Es teicu arī, ka pārtikas eh, palīdzība balstās uz čeku un skaidrs naudas sistēmu. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji var pirkt vietējos produktus. Mums nav jāizmanto šie, šīs tradicionālās metodas, kur mēs nosūtam pārtiku tiešā veidā, un bieži vien ir tā, ka pārtika nenonāk pie tiem, kam tā ir vajadzīga. Palīdzības ģenerāla direktorāts man ir teicis, ka šīs tradicionālās metodas ir radījušas problēmas. Es negribu teikt, ka šis jaunais modelis ir ideāls, taču, ja mēs vēlamies eh, beidot izturēt spēju šajos reģionos, tad šī ir laba metode. Mums ir jāņem vērā katra gadījuma specifiskās īpatnības, lai mēs eh, varētu apturēt palīdzības sniegšanu ja tā grauj vietējo lauksaimniecību. Uzskatu, ka šādā veidā mēs e, vairosim izturēt spēju, un tā ir novatoriska pieeja. Manuprāt, cilvēki, kas e, sagatavoja šīs jaunās idejas, ir ļoti pieredzējuši, un uh, viņu idejas man ir pārliecinājušas. Man skaidroja par izturētspējas veicināšanu, un manuprāt, šī programma ir jāturpina un iespējams pat jāpaplašina, un te ir jāsaņem finansējums no ECO ģenerāldirektorāta budžeta. Tagad uh, tautas partijas grupas pārstāvis Heiza kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu sveikt komisāru kandidātu kungu mūsu uzklausīšanā. Liels paldies par ļoti atklātajām atbildēm uz jums uzdotajiem jautājumiem. Jūs noteikti labi zināt, ka katastrofu atbalsta pasākumi rada ļoti liels problēmas dalību valstīm visā Eiropas Savienībā. Man ir trīs konkrēti jautājumi jums. Pirmkārt, Eiropa ir bagāta, un mēs esam uh, tiešām laimīgi, ka varam dzīvoties Eiropas Savienībā. NVO veic izcilu darbu humanitārās palīdzības ziņā. Kā jūs varētu uzlabot sadarbību ar NVO nozari, jo īpaši humanitārā atbalsta sniegšanā? Otrakārt, mums ir jāpārskata daudzgada finanšu plāns 2016. gadā. Kādas problēmas jūs pieminēsiet, tad, kad mēs pārskatīsim daudzgad finanšu plānu. Mēs skatīsimies arī uz grieztiem humanitārajiem atbalsta pasākumiem. Nu, īsnībā tas būs jau tulī pēc gada. Treškārt, vai jūs apsolīsiet to, ka uh, humanitārā palīdzība tiks uh, finansēta laicīgi un atbilstoši? Galu galā NVO uh, un dažādas citas organizācijas šādu palīdzību gaida, jo tām ir jātiek galā ar ļoti daudzām krīzēm vienlaicīgi. Paldies par jūsu lepniem vārdiem. Jums ir pilnīga taisnība. Galvenais jautājums ir līdzsvarot maksājumus un saistības. Tas ir princips, kas ir visam pamatā. Tieši tāpēc mūsu primārais mērķis komisijā ar jūsu palīdzību mēs vēlamies pārliecināt eh, komisāru kolēģiju, ka humanitārā palīdzība ir īpaša. Mums ir jāfinansē NVO, lai tās varētu sadarboties ar vietējām NVO un sniegt humanitāro palīdzību. Jums ir taisnība. Tas ir mūsu mērķis, un šis mērķis ir jāsasniedz pat pirms vidējā termiņa pārskata. Šīs mērķis ir jāsasniedz jau tagad. Tieši tāpēc uzskatu, ka šīs dienas budžeta komitejas lēmums ir ļoti svarīgs. Tas nozīmē, ka parlaments mūs aizstāv parlaments ir devis politisku signālu. Šis signāls ir jāsaprot visiem. Kopš 2010. gada septembra devi komiteja ir nosūtījusi vēstuli par to, ka ir jānodrošina līdzsvers starp maksājumiem un saistībām. Mums ir jāstrādā visiem kopā, gan jums, gan man, un mums ir jānodrošina, lai maksājumi un saistības būtu līdzsvarā. Tas nozīmēs, ka mēs varēsim sniegt atbalstu NVO. Pretējā gadījumā šīs NVO nespēs strādāt. Tas mums ļaus saglabāt prestižu visā pasaulē. Tas nozīmē, ka mēs varēsim arī gūt ANO aģentūru uzticēšanos. Šlains kundze no sociāldemokrātu grupas. Sara Deziņāto. Paldies priekšētā, paldies komisāra kandidāta kungam. Bieži vien uh, uh, dažādi plūdi un cits dabas uh, katastrofas ir, rada ļoti lielas sekas. 2013. gadā 20% noeiko finansējumu tika veltīta riska samazinājumam. Protams, tam ir jābūt ļoti svarīgai daļai ja Eiropas komitārās palīdzības politikā. Tas palīdz glābt dzīvības, un tas ir efektīvāk arī no izmaksu viedokļa. Bet katastrofa plāns pēc 14. gada tiks pieņemta ANO konferencē nākamgad Japānā Un jūsuprāt, kāda loma būtu šeit jāspēlē Eiropas komisijai un kādām būtu jābūt prioritātēm, uz kurām mums būtu jākoncentrējas Eiropas līmenī un starptautiskā līmenī? Πολύ σωστά κυρία συνάδελφε είπατε ναι, ότι το 2013 το 20... Jūs pavisam pamatot teicāt, ka 2013. gadā 20% budžeta tika atvēltīts preventīviem pasākiem, un tas, pasākumiem tas bija ārkārtīgi nozīmīgi. To jau teicām arī pirms brīža. Viens eiro, kas tiek atvēlēts prevencijai, ļauj mums ietaupīt 7 eiro, kas būtu jāmaksā pretējā gadījumā pēc tam, kad uh, piedzīvojam katastrofu. Līdz ar to mums izdodas ietaupīt līdzekļus, ko mēs varam vēlāk izmantot citviet. Tāpēc ir nepieciešams šādu pieeju izmantot arī citviet. Jūs pieminējāt šo 2015. gada konferenci, kurā tiks diskutēts par jogo uh, ietvaru. Un es domāju, ka Eiropas Savienībai būs jāaizstāv sava nostāja. Tā būs uh, humanitārās palīdzības komisāra nostāja. Uh, Un tieši tāpēc mums ir nepārtraukti e, jākonsultējas un jādara viss iespējamais, lai vienotos par kopīgu pozīciju, jo tādējādi mums izdosies e, piešķirt nepieciešamās pilnvaras gan attiecīgajai komisijai, gan Eiropas parlamentā. Es jau teicu, ka ir nepieciešams darba grupas, mums noteikti jāstrādā pie tā un jādomā par to, kā mēs varētu sagatavot spēcīgu nostāju, kur atbalsta komisija un visas dalībās, lai mēs būtu spēcīgāki. Es domāju, ka tieši tādā pašā garā mums ir jāturpina strādājot pie prevencijas un izturēt spējas. Prevencija jebkurā gadījumā ir labāka nekā pasākumi, kurus mēs īstenojam pēc tam. Uh, Daudz man piekritīs, un tad, kad mēs saskaramies ar milzīgām grūtībām humanitāro krīžu gadījumos, mums ir jādara viss iespējamais, lai uh, rīkoties ar, lai rīkotos ar mierīgu sirdsapziņu. Paldies! Paldies tagad vārds Lukas kungam no ECR. Paldies, priekšādētājs kundze. Man būtu vēl viens jautājums par uh, medikamentu uh, efektivitāti akūtos gadījumos. Tad, kad ir vajadzīga humanitārā palīdzība, tad parasti uh, ļoti ātri izplatās infekciozas slimības. Uh, Dažu, daudzos gadījumos ir vajadzīga antibiotiku lietošana, taču mēs zinām, ka daudzkārt antibiotiku efektivitāte ir samazinājusies, jo ir izveidojusies rezistence. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi efektīvi medikamenti, kurus varētu izmantot uz vietas, lai varētu apturēt šo slimību tālāku izplatību. Kādus pasākumus jūs varētu iedomāties savas kompetences sfērā, lai mēs varētu laicīgi uh, vērsties pret šādām problēmām, ja ir izveidojusies rezistence un ir vajadzīgi atbilstoši medikamenti. Un otrkārt, kā mēs varētu virzīt uz priekšu šādu medikamentu attīstību. Ir skaidrs, ka ir vajadzīgi vismaz 15 līdz 20 gadi, līdz var izveidot eh, jaunus antibiotikas, kas eh, var tikt dotas cilvēkiem. Με έχετε επαναφέρει στα πανεπιστημιακά μου χρόνια. Te jūs likāt man atgriezties tajos laikos, kad es biju students universitātē, tad, kad mēs diskutējām par alternatīvo medicīnu. Un pretstāps starp tradicionālā medicīnu un alternatīvo medicīnu. Jā, protams, ka Te ir jārunā ar attiecīgo komisāru, kas ir atbildīgs par veselības apropi. Varu teikt, ka esmu jau ticies ar viņu, lai pārunātu jautājumus, kas saistīti ar ebolas epidēmiju. Mūsu apmaiņa bija ārkārtīgi konstruktīva. Protams, pastāv šī rezistences problēma. Mēs visi lieliski pārzinām šo problēmu, un es domāju, ka specifiskas eh, nevalstiskās organizācijas, kas strādā pie šiem jautājumiem un izvērtē situāciju um, infekcijas kārtījos reģionos, tās īsteno nepieciešamo analīzi, lai pēc tam varētu uh, parakstīt medikamentus un antibiotikas, kas ir efektīgas. Protams, ka nevalstisko organizāciju sadarbības ietvaros. Mēs nevaram izslēgt arī alternatīvo medicīnu. Es zinu, ka Āfrikā ir dažas metodas, kas ir diezgan pārliecinošas, katrā ziņā tas ir pārliecinošas vietējos iedzīvotājus, un tas, eh, protams, tā arī tās ietekmē um, palīdzības eh, darbību, bet mums ir noteikti jāanalizē eh, medicīniskie rādītāji, medicīniskie dati, un tas ir jādara specializētām nevalstiskajām organizācijām. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Gērens kungs, Aldis pārstāvis. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamais komisāru kandidātu kungs, jūs vairāk kārt pieminējāt, ka jūsu pirmā uh, vizīte būs uz valsti, kur skāris ebals vīrus. Pēc pāris nedēļām um, inficēto skaits būs palielinājies divas reizes, ja nekas netiks darīts. Un novembrī, kad jūs uh, stāsieties amatā, upuru skaits noteikti būs palielinājies četras reizes. Šī krīze uh, sākās martā, un starptautiskās kopienas reakcija, eh, maigi sakot, nav bijusi uzdevuma augstumos. Vai jūs nedomājat, ka sistēmas darbības izvērtēšana ir nepieciešama ņemot vērā to, cik smagnēja ir šī sistēma un to, cik nepareiz ir bijušas mūsu aplēses. Vai jums nešķiet, ka savā otrajā vizītē jums būtu jādodas uz Ženēvu, lai izdarītu spiedienu uz starptautisko kopienu un uh, strādāt pie multilaterālas sistēmas izveidošanas, jo es atbalstu tieši šādu te daudzpusēju sistēmu. Mums ir uh, jāpārveido šī sistēma, un šī krīze noteikti liek mums pārdomāt katram uh, savu atbildību. Paldies! έχετε δίκιο ότι και ήδη έγινε παραδοχή και από τον πρόεδρο Ομπάμα και ουσιαστικά το... Paldies par jautājumu. Obams kungs jau ir paredzējis ANO drošības padomas eh, kārtībā eh, šī jautājuma izskatīšanu, proti to, ka mūsu atbildes reakcija ir bijusi novilcināta. Jāsaka, ka Georgievs kundze jau no marta ir centusies pievērst visu uzmanību situācijas nopietnībai. Pirmā palīdzība tika nosūtīta jau tad. Eiropas Savienība bija pirmā, kas um, deva spēcīgu signālu. Tas ir jāpasaka. Mums ir jāsaka taisnība. Bet jums ir arī taisnība tajā, ka šī te daudzpusējā sistēma nav darbojusies veiksmīgi. Mēs esam aizkavējušies ar savu atbildes reakciju. Un kāpēc? E, tas ir jāsaprot. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka pirmajai vizītei ir jābūt uz šiem slimības skartajiem reģioniem, jo šobrīd nav svarīgi vārdi, bet ir svarīgi darbi, praktiska rīcība. Mums ir jāvēršas pret uh, Um, šīm te problēmām. Tā ir pasaules mēroga problēma. Es to teicu jau pirms brīža. Pasaules bankas epidemiologs ir teicis, ka uh, mēs pirmo reizi saskaramies ar šādu mērogu uh, slimības izplatīšanos. Tāpēc ir nepieciešama šī vizīte slimības skartajos reģionos, kas ļaus mums turpināt mobilizēt spēkus un rīkoties pavisam konkrēti. Uz vietas mums ir nepieciešams pārvietojams ārstēšanas vienības, mums ir nepieciešami mediķi, un mums ir jāatjauno uh, slimības skarto valstu veselības aprūpas sistēmu, jo pretējā gadījumā mēs uh, ceļam smilšu namiņus. Tāpēc mums ir nepieciešama normāli darboties spējīga veselības aprūpas sistēma. Paldies! Es vēlētos atgādināt visiem, ka būtu vēlams pieturēties pie jums atvēlētā laika. Sančes uh, Kanetes kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs esat Kīpras pārstāvis un jūs zināt, ka Laika posmā no 2011. līdz 2012. gadam mēs esam piešķīruši finansējumu Palestīnai 15 līdz 20, apmēram 15 slimnīcas um, um, tik nopostītas un 26 skolas um, ir tikušas slēgtas. Vai jūs grasāties izdarīt spiedienu uz Izrēlu, lai tā uzņemtos savu atbildību un rīkotos, atjaunojot uh, šīs slimnīcas? kuras sākotnēji ir tikušas celtas ar mūsu nodokļu maksātāju naudu. Protams, ka ir jāsniedz atbalsts arī gazas sektorā, bet vai jūs darī, izdarīsiet spiedienu uz Izrēlu, lai attīstības palīdzība un humanitārā palīdzība tiek piešķirta tieši un lai mums nebūtu jāpārvar šie šķēršļi, kurus uzliek Izrēla? Paldies! είναι γνωστό ότι η Κύπρος να είναι πολύ κοντά σε αυτές τις περιοχές των μεγάλων ανθρωπιστικών. Kipra atrodas ļoti tuvu uh, šim reģionam, kas piedzīvo milzīgu humanitāro krīzi - Sīrija, Palestīna, Gazas sektors. Visas valstis uh, ap Kipru ievērojami cieši, es pieminēju arī Libānu. Es nezinu, kā šī valsts tiks galā ar um, bēgļu pieplūdumu. Tāpēc mums um, pavisam uzmanīgi jāraugās uz notikumu attīstību reģionā. Pavisam īsi par jūsu teikto. Jūs sacaucāties uz to, ka esmu Kipras pārstāvis. Gamas reģionā mm, no Eiropas Savienības, ar Eiropas Savienības līdzekļiem finansētās infrastruktūras ir uh, tikušas bojātas, un tāpēc, protams, ir nepieciešama sadarbība ar Izrēlu, un nevar būt tā, ka Eiropas Savienības nodokļu maksātāju eh, nauda, mm, kas tiek atvēlēta šādas infrastruktūras celtniecībai, pēc tam tādējādi tiek iznaikota. Kas attiecas uz vispārējo politisko ietvaru, ir jāsaprot, ka katram komisāram ir jādarbojas ņemot vērā Eiropas Savienības vispārējo politisko uh, nostāju. Tas, kas notika pirms nepilna mēneša, proti, ka padoma aicināja uz uguns pārtraukšanu gazas sektorā, tas bija ārkārtīgi spēcīgs signāls Eiropas Savienība atbalsta šo pamieru un mēs ceram, ka tas turpināsies, lai mēs varētu piekļūt, runātais tiek pārtraukts. Jā, turpin priekšsēdētāji, jums beigās būs laiks, lai atgrieztos pie dažiem jautājumiem. Tagad Habskunds zaļo vārdā. Siljanīdis, möchte ich Ihnen einmal. Vispirms, Siljanīdis kungs, es gribētu jums sirsnīgi pateikties par jūsu apņēmību darboties. Šķiet, ka jūs tiešām skatieties cilvēkiem acīs un ka jūs eh, esat eh, ļoti labi sagatavojies, taču ņemot vērā visu šos centienus un eh, tik daudzos izaicinājumus, bieži vien ir dzirdama kritika par to, ka sadarbība ar vietējām struktūrām humanitārās palīdzības ietveros tiek kaut kur pamesta mm, novārtā vai arī netiek pietiekami labi veikta. Uh, Kā jūs šos trūkumus humanitārajā palīdzībā centīsieties nākotnē novērst? Kā jūs vairāk iesaistīsiet vietējos iedzīvotājus? Θέλω να θέσω το πλαίσιο της συζήτησης για αυτό το θέμα της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες με βάση την... Paldies par šo jautājumu. Mums, protams, ir jāturpina sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem. Esmu saņēmis informāciju, ka Eiropas Savienības nevalstiskajām organizācijām ir kontakti ar vietējām nevalstiskajām organizācijām, ar kurām tās sadarbojas, bet mēs bet ir šie kriteriji eh, ja priekšnoteikumi, kas ir jāievēro, lai šīs organizācijas varētu iekļaut eh, mūsu uh, sarakstos. Šī mūsu nevalstiskajām organizācijām ir jābūt attiecīgajos reģistros. Tie ir gluži praktiski apsvērumi. Es esmu saņēmis informāciju, ka mēs uh, īstenojam šādu uh, sadarbību. Jūs atsaucāties uz eh, to, ka pastāv nopietna problēma. Bet es vēlētos saņemt konkrētu informāciju par uh, tiem punktiem, kur mēs saskaramies ar šādu problēmu. Jo, ja mēs pieņemam, ka mūsu nevalstiskās organizācijas, kas ir reģistrētas pēc tam, kad izpildījušas tik daudzus uh, eh, priekšnoteikums, nevēlas sadarboties ar vietējām organizācijām, tad tik tiešām mēs saskaramies ar nopietnu problēmu. Ja runa ir par kādu konkrētu vietu, mums ir jāraugās uz to, kā mēs varētu atrisināt šo jautājumu. Ja šī informācija tik tiešām apstiprināsies, tad uh, ir jārīkojas, bet es vēlētos zināt, par kur uh, reģionu ir runa. Paldies, tagad vārds nākamajam runātājiem. Paldies, priekšsēdētājiem. Budētājs komisāra kandidāta kungs. Uh, piekļuvē ūdens resursiem ir iemesls vairākiem uh, kāriem. Uh, Divi miljoni būs bēgļu skaits 2050. gadā. Skaitlis eh, pieauga eh, klimata izmaiņas ietekmē uh, ūdens uh, iegūs iespējas. 2007. 12. gadā um, izdevumi, kas bija paredzēti ūdens nodrošināja vairāk nekā 2 miljārdi eiro. Ir jāizmanto jaunas tehnoloģijas, kas varētu atrisināt šādu veidu problēmas, kas ir saistītas ar infrastruktūrām. Dažas, pro, dažas piemēra 2012. gadā tika pre, uh, prezentēta, prezentēts jauns projekts, kas arī ļauj uh, rādu, uh, kas ļauj iegūt daudz uh, ūdens un uh, Arī ir daudz projektu, kas ir saistīti ar uh, saules enerģiju un tam līdzīgi. Vai jūsuprāt vajadzētu izmantot tehnoloģijas, uh, lai, lai atrisināt ne tikai ūdens un uh, cits uh, problēmas, bet uh, kas radīt jaunas darbvietas? Συνάδελφε, θέλετε, θέλετε πολύ σωστά το θέμα της των προβλημάτων από την κλιματική αλλαγή. Και είναι ένα μείζον πρόβλημα της ανθρωπότητας. Jūs runājāt par klimata izmaiņām, kas ir ļoti liels uh, cilvēks problēmas. Mēs visi esam atbildīgi par uh, klimata izmaiņām, taču mēs, protams, esam ārtākā situācijā nekā citi. Es zinu, kāds jums problēmas kas ir saistītas arī ar uh, emisijas noteikumu piemērošanu un tam līdzīgi. Bet tiekoties ar cilvēkiem no citiem reģioniem, mēs redzam, kā mēs esam labākā situācijā, jo mēs esam tādā uh, līderības jomā klimata izmaiņas rada katastrofas gan Eiropā, gan citviet. Tas, kas noticis arī maijā eh, Rietumbalkānos, tas viss eh, ir klimata izmaiņu sekas, Zemsakārs Āfrika. Klimata izmaiņu, klimata izmaiņu dēļ, eh, tā ir tāds problēmas, kāds tā ir pašlaik. Jā, mums ir jāuzņems atbildība, mums ir arī jāiestājas par savu nostāju klimata izmaiņu kontekstā, bet ir jāveic arī prevencija lai novērstu plūdus Eiropā, izmantojot civilās aizsardzības mehānismus, projektus, kurus mēs aicinām dalību valstīm īstenot, visas lielās programmas, ko arī piemēro komisija, lai īstenotu izturēt spējas, izturēt spēju Sāhelā kur ir liels sausuma problēmas, ir eh, jārod izsnēm, kā nodrošināt ūdens apgādi, lai varētu apūdeņot šo reģionu. Un tas noteikti ir mūsu plānos iecerēs. Vienas kundze no ITP, paldies, eh, priekšsēdētāji. Gudētais eh, komisāra kandidāta kungs, es vēlos jūs apsveikt par to, ka upuri ir jūsu atbilžu centrā. Jūs tiešām dodat balsi tiem, kam visvairāk tā nepieciešama. Es gribētu runāt par uh, upuriem Nigērijā. Mēs ļoti labi zinām, uh, cik vārdarbīga ir Boko Haram teroristu grupu darbība. Viņi vēlas izveidot um, Ehm, un iegūt jaunas teritorijas, ehm, līdz ar to ir ehm, steidzami jārīkojas, jāmobilizējas un jānodrošina pēc iespējas efektīvāk dāsta. Nabadzība veicina terorismu izplatīšanos. Komisāra kungs, kā esat iecerējis atbildēt uz humanitāriem izaicinājumiem, ko rada Boko Haram turi, terorisms? nav īpaši daudz komentāro uh, palīdzības sniedzēju šajā uh, Āfrikas daļā tieši drošības apsvērumu dēļ, kā atbildēt uz, izni, uz izaicinājumiem šajā valstī, kur ir vislielākais bērnu skaits, kas cieš uh, no pārtiks trūkuma - divi miljoni. Un, protams, tad arī vislielākais nāves gadījums skaits. Paldies par uzdodo jautājumu. Jums taisnība. Nigērija. Valsts, ko mēs uzskatām, jā, kā vienu no turīgākajiem no IKP viedokļa, tomēr mēs redzam, ka tur ir ārkārtīgi liels bats, Boko Haram te, eh, terorisma grupa, kas ir nolaupījis bērnus un uh, izplata teroru šajā Āfrikas daļā, un arī šīs kaujas ir nogalinājuši vairāk nekā četrus um, liels cilvēkus. Nigērijas valdībai ir, jā, um, piemēram, šis resilience building, izturēt spēju ir jāveicina. Uh, ir jāaicina Ungarijas uh, valdībai aktīvāk rīkoties un piemērot šo izturēt spēju. Mums ir jāatbalsta bērni, bēgļi. Uh, Taču no otras puses arī politiskais risinājums ir tas, kas mums ļaus izkļūt no humanitārās krīzes. Tā ir daļa no vispārīgās pieejas un arī šis uh, project team, mūsu darba grupa Garīnī kundzi vadībā uh, Mēs mēģināsim strādāt, lai uzlabotu situāciju šajā valstī un ierobežot, cik tas iespējams, Boko Haram terorisma aktivitātes. Paldies! Paldies! Tagad Pērērs kungs sociālistu vārdā. Liels Paldies, priekšsēdētājs kundze, godētais komisāra kandidāta kungs. Es vēlētos atgriezties pie problēmām, kas ir saistītas ar bēgļiem, kad mēs eh, redzam, ka uh, minoritātes kopienas uh, kliedz pēc startautiskās palīdzības. Eiropas Savienībai ir jābūt efektīvai savā atbildēm Sadarbībai ir jābūt efektīvai ar visām iesaistītajām pusēm. Un šeit es runāju par uh, ANO augsto pārstāvu bēgļu jautājumos, Antonio Guterres, kas veids lielisku darbu šajā jomā. Jautājums, kādā veidā Eiropas Savienība varētu stiprināt sadarbību ar uh, augsto ANO pārstāvi, lai statotiskā palīdzība būtu efektīvāka. Uh, Otrs jautājums attiec uz vēl vienu partnerību ar NVO nevalstiskām organizācijām, kādā veidā Eiropas Savienība varētu maksimālāk iesaistīt NVO, konkretizējot humanitāros palīdzības sniegšanu, jo tas ir ļoti svarīgi, lai šīs misijas izdotos. Paldies! Atbilde. Liels paldies, kolēģi! Jūs tiešām minat ļoti svarīgu jautājumu. Par to runāsim arī Stāb Stambulā, par efektīvu humanitāro palīdzību ir eh, nepārtraukti jāizvērtē humanitārā rīcība, ir daudz problēmas un ir daudz iespējas vēl eh, veikt uzlabojumus, par to ir jādiskutē komisijā, lai mēs varētu vienoties par um, Eiropas Savienības nostāju un uh, arī dialogu starpniecību līdz samitā mums ir jāvienojas par svarīgu mūsu nostāju tālāk par Guķeres kungu, par uh, augsto komisāru beigļu jautājumos. Esmu jau ar viņu runājis par to, lai mums būtu viens skatījums uz lietām. Viņš ir augsta līmeņa speciālists, Un es domāju, ka viņš noteikti palīdzēs visā šajā procedūrā, lai labāk apzinātu bēgļu problēmu. Ir tik daudz uh, bēgļu šo uh, krīžu rezultātā, ka ir absolūti nepieciešams nodrošināt mūsu sadarbību ar ANO. Sadarbības Eiropas Savienība arī šajā jomā ir lieliska, bet ir vēl iespēja arī veikt uzlabojumus. Krīze Sīrijā, Irākā ir degoši aktuāli jautājumi. Ano un Luķieres kungam jāspēlē īpaša loma šajā kontekstā, esam par to ar viņu runājuši, un arī turpināsim runāt līdz nākamai mūsu tikšanās reizē samitā. Tālāk sadarbībā ar ANO. Arī iekļaujas ANO reformu darba kārtībā, un arī tur mēs noturēsim šādas sarunas. Kaskikungs secer vārdā. Współpraca pomiędzy Unią Europejską a organizacją Paldies. Eiropas Savienībā nano aktīvi ir uh, darbojušies jau vairākus gadus. Bieži vien mums ir vienādi viedokļi un pat uh, visai vienādas programmas arī runājot pār konfliktu novēršanu, konfliktu uh, pārvaldīšanu un arī aktivitātēm pēc konflikta. Humanitārā palīdzība ir atrunāta īpašā administratīvā finanšu līgumā. Jūsuprāt, ko varam darīt, lai šī sadarbība notikt efektīvāk? un labāk, kā varētu stiprināt sadarbību starp uh, ES un ANO, kā tad arī kura daļa no um, šīm um, nolīguma daļām varētu tikt uzlabota. Είναι όντως visi zina, ka šī ir uh, augsta līmeņa sadarbība starp ES un ANO. 40% no finansējuma, uh, ko pārēdz izpildu komisija, tiek novērsta ANO struktūrām, šāda veida sadarbība mūsu starpā, un uh, tā ir ļoti būtiska. Un ANO arī ir ļoti, ļoti padziļinātas zināšanas. Līdz ar to šī sadarbība ir jāsaglabā pēc iespējas augstākā līmenī. To esam darījuši, to arī darīsim. Dažas lietas ir jāuzlabo, protams, piemēram, Haiti situācija, kur kā reiz šī sadarbība nebija tik efektīva, jo bija problēma ar koordināciju, ar līderību, atbildību. Par visiem trūkumiem ir jārunā, kā jau teicām, arī jau sazinājāmies ar um, atbildīgajām personām, kas ir atbildīgs tieši par šo reformu, un šīs diskusijas ietveros mēs radīsim uh, līdzekļus, lai padarītu šo sadarbību labāku, neefektīvāku, lai varētu risināt problēmas, uh, kas rodas pēc šo krīžu rašanās. Ir ļoti svarīgi rast arī jaunus donorus, jo īpaši no musulmaņu valstīm, no Persijas līča valstīm. Uh, Tas uh, mums ļaus nodrošināt uh, tiltus, lai piekļūtu pie reģioniem, kuriem tagad nevaram piekļūt. Paldies. Alde Vādanāt kungs. Enhorabuena, senor Stilianides, por la claridad y la. Stilianides kungs, paldies par to, ka ļoti skaidras ir jūsu atbildes. Piekrītu jums par dažiem elementiem, piemēram, par to, ka Nigērijā mums ir arī jārisina bada problēmas, bet uh, ir arī jautājumi. kurus mēs varam risināt, jo uh, valdība ir atbildīga par šo bada situāciju. Un tagad par Izrēlu. Mēs pieprasa, ka okupējušās valstīs rūpējas par okupētajiem iedzīvotājiem, gan runājot par veselības aprūpi, izglītību un tā tālāk, bet uh, Izraela Gazā neinvestē neko. Izraela Gazā iznīcina, mēs atjaunojam, Izraela iznīcina un uh, tā tas uh, turpinās bezgalīgi. Starptautiskā valsts uh, uzskata, ka 60% pati no šīs naudas aiziet vienkārši Izraels kabatās, vai mēs pieprasīsim no Izraels uzņemties savu atbildību, lai mēs neturpinātu maksāt par uh, viņu biznesu. Otrkārt, uh, vai pieprasīsiet arī to, lai otrais punkts Izraels Eiropas Savienības nolīgumā tiktu ievērots? Uh, proti cilvēktiesību ievērošana, vai arī mums ir jātiek šis punkts, lai mēs nebūtu smieklīgi, bet mēs tagad esam smieklīgi, jo mēs neko nedarām. Atbildi. Paldies. Paldies par jautājumu. Jums ir taisnība pārvaldības problēma iespējams, ka ir visaktuālākā. Lai humanitārā palīdzība varētu tiešām nonākt pie cilvēkiem, kam tā visvairāk nepieciešama. Un arī, lai mēs varētu vienoties par tādu procedūru, kas ļauj atrisināt problēmu, bet, nu, tas ir vislielākais izaicinājums atrast šādu uh, procedūru. par šo arī jārunā projektiem ietveros un arī uh, ārlietu sakrā. Par Izrēlu. Es domāju, esmu jau atbildējusi uz to skaidri. Jā. Gāzes reģionā, kur uh, tiek iznīcinātas ēkas, kas tika uzceltas ar Eiropas Savienības naudu, uh, Mm, jā, bija jau izteikti arī pieprasījumi Izrēlē atmaksāt šo naudu. Organizējam arī misijas, lai varētu uh, piegādāt pārtiku un medikamentus uh, cilvēkiem, kam tie nepieciešami. Un arī uh, uguns pārtraukšanas laikā šī uh, piegāde turpinās. Mēs visi zinām, ka Palestīnas krīze ir pasaules problēma, un uh, mēs pieņemsim savu nostāju par to brīdi arī runāju. Ministru padome jau izteicās par šo 30. augustā. Un es arī varbūt noslēguma vārdās vēl izteikšos par šo jautājumu. Paldies! Venta kungs no ETP. Paldies! Humanitāro palīdzību runājot, mums šeit ir jāinvestē, lai varētu novērst dabas katastrofas. No otras puses, mēs redzam, ka krīzes situācijas ļoti sarežģītas Tas nozīmē to, ka mums ir cieši jāsadarbojas ar vietējām um, pašpārvaldēm, jo tieši šajā līmenī notiek arī humanitārās palīdzības pārdale. Šī izturētspēja pre krīzes situācijām lielā mērā ir atkarīga no sadarbības ar vietējām pašpārvaldēm, taču pat uh, mums neizdodas piegādāt humanitāro palīdzību, vismaz ir jānodrošina tas, ka mēs eh, samazinām eh, sliktākā scenārija risku. Partnerība, sadarbība, humanitārās eh, palīdzības piegādēji ir ļoti svarīgi jautājums. Ko darīsiet, lai atbalstītu vietējās pašpārvaldes? η μείωση κινδύνου καταστροφών είναι. Arī katastrofa riska samazinājums. Tas ir pamat princips prevencijas ciklā. Un šī filozofija ir jāpaplašina. Mums ir jāsamazina katastrofu scenāriju riski, jo, kā jau teicu, kā es teicu, prevencijai paredzētais viens eiro atbilst septiņiem eiro, ko tērējam krīzes seku likvidēšanai. Un jums taisnības ir jāizmanto arī vietējās pašpārvaldes. Piemēram, programma rīkoties Sāhela atšķirās no programmas Āfrikas ragā. Iesaistītās puses abās šais programmās atšķīrās. Sudānas dienvidos politiskā situācija ir tik sarežģīta, ka vispār nav iespējams izveidot šo izturēt spēju. Tas pats attiecas arī uz Kongo. Uh, nemaz tā tad nav tik vienkārši izmantot šīs vietējās pašpārvaldes, vietējās iestādes. Katrs gadījums ir atsevišķs. Tas atsevišķi jāizvērtē. Ņemot vērā katastrofa riska samazinājumu un izturēt spēju. Uh, Taču politika, manuprāt, ir norādījusi, ka tā ir labākā un kombinējot to ar attīstību, sadarbojoties ar attīstības komisāru, es domāju, ka rezultāti panāk ļoti pozitīvi un šis darbs jāturpina. Ja mēs turpinām, ja mēs vēlamies sadarbīt 20% šīm sektoram, es domāju, šī būs lablieta. Lielas paldies! Tagad sociāldemokrāta vārdā. Jā, komisāra kandāta kungs, paldies par jūsu apņemšanos un to, ka jūs aizstāvat politiku, kas ir ārkārtīgi nozīmīga Eiropai. Un ja pastāv Eiropas patriotisms, tad tas varētu izpausties šajā politiskajā jomā. Ir nepieciešams padarīt šo politiku uh, redzamāku, jo īpaši gados jaunu cilvēku vidū. Es vēlētos uzdot jautājumu, kas eh, netika vēl uzdots, pat jūs pieskārāties jautājumam par ANO. Mēs esam diezgan liels tonošs, 40%, bet eh, šobrīd ir nepieciešams steidzam atrast jaunus donors. Un te jūs pieminējāt eh, Persijas jūras līča valstis, bet jāsaka, ka šo valstu darbības princips nav tāds pats kā mūsu darbības princips, bet mums jau šobrīd ir nepieciešama sadarbība un mums ir jādomā par humanitāro palīdzību pēc desmit gadiem. Kāds ir jūsu viedoklis, vai jūs grasāties atbalstīt un veicināt šo sadarbību un kādā veidā? Paldies! Undus. Mums paldies par jautājumu. Patiešām tas ir pats svarīgākais. Ir jāatrod donori. Λογισμοί. Χρειαζόμαστε νέους χορηγούς. Χρειαζόμαστε νέες ιδέες γύρω από... Mums ir vajadzīgi jauni donori, mums diemžēl nepietiek budžeta humanitārai palīdzībai. Mums ir vajadzīgas jaunas idejas, kā iegūt finansējumu. Tieši tāpēc mēs arī domājam par eh, trasta fonda izveidi. Visi šie punkti ir ārkārtīgi svarīgi. Valstis, ko jūs pieminējāt, Brazīlija, Ķīna, Krievija, Turcija, līča valstis, tām visām ir jāspēlē sava loma, lai nodrošinātu jaunus donorus. Ir ārkārtīgi būtiski nodrošināt eh, vajadzīgo humanitārās palīdzības līmeni. Nedomāju, ka bez jaunu donoru piesaistes mēs šo līmeni saglabāsim. Uh, Tieši tāpēc arī jaunajam humanitārās eh, palīdzības komisāram vajadzētu mobilizēt eh, iesaistītās puses no visas pasaules, lai nodrošinātu vairāk piešķīrumu. Tieši tāpēc arī šis samita sanāksme, kas ir paredzēta Stambulā, ir ļoti pareizs lēmums. Uzskatu, ka tā ir politiska ziņa, ko mēs nodosim islām valstīm. Ir pareizi izvēlēta šī samita organizēšanas vieta. Mums uh, ir jāuzsver šī ziņa gan pirms samita, gan arī pašā samitā. Domāju, ka tas ir Eiropas Savienības un ANO primārais mērķis - atrast uh, jaunus veidus, kā risināt krīzi. Mums ir vajadzīgi arī citi līdzekļi, piemēram, eh, tra trasta fondi, un ir vajadzīga arī sadarbība starp dalībvalstīm. ziloņi, kā Kodibārā mums ir uh, pie, pieejams finansējums uh, no Francijas, un arī Lielbritānija ir piešķīrusi 150 miljonus eiro. Šie līdzekļi noteikti ir jāizmanto. Nākamais jautājums. Uh, Sielīnis kungs, uh, man te iekat acīs jautāju, uh, man teikums, ko jūs iekļāvāt savā rakstiskajā atbildē. Jūs rakstījāt, ka iepriekšējās krīzēs, diemžēl, um, ir aizmirsts par vietējiem iedzīvotājiem, par cietošajiem, eh, par tiem nekas netiek runāts. Jūs minējāt, ka jūs pirmais brauciens būs uz Ebolas skarto reģionu. Diemžēl jūsu pieminētā Dienvidu Sudāna šeit vairs nav paredzēta. Pirms trīs gadiem uh, cilvēki uh, ar lielu prieku svinēja neatkarību. Tagad ir vērojama cilvēciska traģēdija šajā reģionā. Uh, Neskatoties uz visām grūtībām, vai jūs veiksiet pasākumus, lai simtiem tūkstoši bēgļu un arī miljoniem cilvēku, kas cieš no bada, saņemtu no mums kādu palīdzību? Eiropas Savienība taču apsveic Dienvidu Sudānas neatkarību. Jūs teicāt, ka esat arī politisks komisārs. Kādas politiskas pasākumus jūs veiksiet, lai mēs kaut kādā veidā varētu palīdzēt šai valstī un tās iedzīvotājiem. Έχετε δίκιο ότι δεν πρέπει να αφήσουμε. Jūs pilnīgi pareizi norādījāt, ka aizmirstās krīzes nedrīkst aizmirst. Δεν συνεχίσει να τη χάνει βοήθειας, να καταλήξει. Jūs pieminējāt ļoti būtisku reģionu Dienvidu Sudānu ja mēs nenodrošināsim palīdzības sniegšanu šai krīzē, šai, šim reģionam, tad eh, šīs reģions kļūs par aizmirsto krīzi. Eiropas Savienība jau ir piešķīrusi uh, eh, 50 miljonus vasarā, pēc tam tika piešķirta vēl 30 miljoni, un tagad no ārkārtas rezerves fonda mēs gaidam vēl 130 miljonus. Tas nozīmē, ka kopā šim reģionam tiks piešķirti 110 miljoni eiro. Mēs neesam aizmirsuši Dienvidu Sudānu. Mēs esam uz vietas. Protams, neesam sasnieguši tādus rezultātus, kādus būtu cerējuši sasniegt. Redzam, ka trūkst pārtikas. Pastāv arī risks, ka varētu izcelties uh, liels bats. Ir divas puses, kas karo viena pret otru. Un īstenībā tas arī nepieļauj to, ka šī valsts varētu gūt labumu no dabas resursiem, kas varētu tai ļaut atrisināt savu konfliktu. Tieši tāpēc eh, vajadzētu arī domāt par eh, palīdzības sniegšanu. vajadzētu nodrošināt stabilu izaugsmi šajā reģionā. Dzīves standārti, eh, dzīves līmeni šajā reģionā ir viens no zemākajiem pasaulē. Gribētu atkārtot Japāņu eh, humanitāro lietu eksperta teikto. Humanitāras krīzes nevar atrisināt ar humanitāriem risinājumiem. Ir vajadzīgi politiski risinājumi. Mums visiem ir eh, jābūt spējīgiem palīdzēt. Mums vajadzētu tātad pirmkārt palīdzēt Dienvidu Sudānai rast politisku risinājumu. Silienīdis kungs, atlikuši vēl seši jautājumi. Pieļauju, ka jūs par to priecāsieties. Dancis kungs no sociāldemokrātiem. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kandidāta kungs, jūs jau pieminējāt klimata pārmaiņas. Protams, uh, 2012. gadā apmēram 32 miljonu cilvēku nācās pamest savas mājas dabas katastrofu dēļ. 98% no šīm katastrofām izcēlās cilvēku izraisītu katastrofu dēļ. Protams, ne katra cilvēka izraisīta katastrofa, ko, eh, kas izraisa klimata pārmaiņas, nonāk ziņās. Mēs, piemēram, redzam, ka Centrālā Afrikā cilvēki cieši no sausuma, un Āzijas ostas savukārt cieši no plūdiem. Miljoniem cilvēku uh, nāks pamest savas mājas, eh, tāpēc, ka klimata pārmaiņas ir pārāk straujas, lai cilvēki tām pielāgotos. Ņemot vērā to, ka klimata pārmaiņas visticamāk izraisīs vēl vairāk šādu katastrofu un uh, būs vajadzīgs vēl vairāk humanitārās palīdzības, vai jūs sadarbosieties ar uh, klimata eh, komisāru tā, lai nodrošinātu, ka šāda veida incidenti samazinātos, bet uh, kopienu iespēja tikt galā ar šādām katastrofām palielinātos. Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της κλιματικής αλλαγής Uzskatu, ka Eiropas Savienības politika klimata pārmaiņu jomā ir ļoti stabila Tāpēc jaunajā komisār, eh, komisijā mums ir paredzēts komisārs, kurš būs atbildīgs par klimatu pārmaiņu jautājumiem. Mūsu politikai ir jāvirzās uz priekšu. Pretējā gadījumā mēs runāsim pretī paši sev. Mēs zinām, ka klimata pārmaiņas ir daudzu katastrofu pamatā. Neuzskatu, ka Eiropas Savienība tagad varētu pēkšņi mainīt virzienu šajos jautājumos. Gluži pretēji mēs cenšamies pārliecināt arī citus eh, pasaules reģionus un citas eh, lielas valstis, lai tās sekotu mūsu piemēram. Domāju, ka mūsu nostāja ir spēcīga un mums vajadzētu ar to lepoties. Mēs esam klimata pārmaiņu apkarošanas avangardā, un mums vajadzētu turpināt to darīt. Mums ir jādomā, kā novērst klimata pārmaiņu izraisītās katastrofas. Pirmais ir humanitārā palīdzība, un otrs mehānisms, ko var izmantot, ir civilās aizsardzības mehānisms. Abi šie instrumenti mēģina tikt galā ar klimata pārmaiņu katastrofu izraisītajām sekām. Dažkārt ir vajadzīga daudz nozaru pieeja, piemēram, Fukušims katastrofa vai arī pēdējā viesuļvētra Filipīnās. Mēs bijām klāt, mēs palīdzējām arī Fukushimai, palīdzējām arī Haitī. Protams, Haitī saskārāmies ar koordinācijas problēmām. Mēs vēl ar vienu šiem cilvēkiem palīdzam. Labi, beigšu savu uzstāšanos. Kozis kungs no tautas partijas grupas. Tisztelt biztos jelölt úr, örömmel Komisāra kungs, es ar lielu prieku dzirdēju, ka jūs eh, pievēršat īpašu uzmanību cilvēkiem ar uh, invaliditāti. Mans jautājums būs saistīts ar šiem aspektiem. Jūs varbūt zināsiet, ka Eiropas Savienība ir ratificējusi konvenciju par cilvēkiem ar invaliditāti, un šajā tekstā ir eh, kāds pants, kur ir teikts, ka karos, konfliktos vai teritorijās, kur valda krīze, vajadzētu īpašu uzmanību pievērst cilvēkiem ar invaliditāti. Kā jūs nākotnē nodrošināsiet kontroli pār šīs konvencijas izpildi? Šeit nav runa tikai par cilvēkiem ar invaliditāti. Šeit ir runa par teritorijām, kur valda karš. Un te ir runa par to, ka cilvēki iegūst invaliditāti, ka viņi tiek ievainoti, un viņiem rodas arī citas veselības problēmas, un šie cilvēki nesaņem pietiekami daudz palīdzības. Θα επαναλάβω ότι ναι, είναι βασική αρχή. Jā, vēlreiz atkārtošu ka mūsu rīcības pamatprincips ir uh, piešķirt prioritāti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mums ir jauns uh, rīcības plāns, kurā ir runa par uh, konsensus īstenošanu. Un te ir arī runa par cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs esam domājuši par to, kā palīdzēt eh, viegli eh, aizskramām grupām. Es jau minēju, ka ir dažādi indikātori attiecībā uz to, kā varētu finansēt eh, specializētas NVO, kas strādā ar šād, šādiem cilvēkiem. Piemēram, pēc manā rīcībā esošajām ziņām uh, mēs finansējam īpašas ortopēdijas klīnikas. Tajās sniedz palīdzību cilvēkiem, kas ir ievainoti konfliktos un kuriem ir kustības traucējumi. Protams, mums ir jāturpina strādāt pie šiem jautājumiem, un mums ir jāskatās, kā nākotnē šie indikātori un vērtējums, kas ir būtisks finansējuma piešķiršanā, kā tie mums palīdzēs un kā tie tiks pielāgoti, lai mēs varētu iekļaut arī jaunas eh, cilvēku grupas. Jau tagad speciālisti mums palīdz atrast jaunus indikātors un jaunus kritērijus, kas mums ļaus vēl efektīvāk palīdzēt šādām cilvēkgrupām. Gramatikas. Gramatikakis kungs no sociāldemokrātiem. Vai viņš ir klāt? Komisāra kandidāta kungs. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka jūsu politiskā pieredze nozīmē to, ka pastāv cerības, ka šāda veida humanitārie jautājumi tiks risināti. Taču, atklāt sakot, negribētu būt jūsu vietā. Šīs krīzes arvien pieaug, to skaits pieaug, un tās kļūst arvien smagākas. Šo krīžu raksturs ikdiena mainās. Jūs noteikti zināsiet labāk nekā es, ka tūkstošiem dzīvību tiek zaudēts katru dienu. Tiek nodarīti ārkārtīgi liela zaudējuma infrastruktūrai un ekonomikai. Tāpat ir arī cilvēku izraisītas katastrofas, pie, piemēram, atomkatastrofas. Šīm katastrofām ir pārobežu raksturs un sekas. Varbūt mums drīzāk vajadzētu padomāt par to, ka jaunais civilās aizsardzības mehānisms nav gana labs. Mums vajadzētu izmantot jūsu viedumu un prātspējas, lai mēs varētu atrast kādus jaunus, interesantus veidus, kā risināt šīs problēmas. Atbilde. Paldies jums par jautājumu. Jūs ļoti labi pārzināt šos, šīs problēmas. Eiropas Savienībai jau ir daudz pieredzes šajos jautājumos. Pēc Japānas valdības lūguma mēs e, piedalījāmies e, Fukushimas katastrofas seku. Mēs esam ļoti daudz mācījušies no Fukushimas katastrofas, jo te ir runa par daudz nozaru e, katastrofu. Pats esmu strādājis Kiprā par deputātu, un es zinu, ka pastāv problēmas, kas ir saistītas ar uh, ātomu negadījumiem. Uzskatu, ka šīs problēmas ir jārisina ar civilās aizsardzības mehānismu palīdzību. Uzskatu, ka mums vajadzētu mēģināt eh, novērst šādus negadījumus. Protams, mums ir arī paredzēta programma, kā risināt eh, šādus negadījumus. Saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju pastāv plāni, šādu negadījumu apkarošanai. Te es runāju par tādiem negadījumiem un avārijām, kas skar vairākas nozares. No Fukushimas mēs mācījāmies, ka var būt arī netiešais kaitējums. Tas nozīmē, ka mums ir jau labi izveidots uh, mehānisms, ar kurus var lepoties. Tad, kad es devos uz uh, ārkārtas situāciju un krīžu risināšanas centru, es patiešām lepojos ar to, ka mēs varam paļauties uz šādu centru gadījumā, ja Eiropā vai arī kur citur rastos pamatīgas krīzes. Protams, mums vajadzētu pievērst arvien pieaugošu uzmanību kodolnegadījumiem. Komisāra kandidātkungs, štīrkungs. Mēs pašlaik jau tuvojamies uzklausīšanas beigām. Esam ļoti daudz dzirdējuši par to, ka jūs tiešām neatlaidīgi un ar entuziasmu vēlties darboties savā matā. Šķiet, ka jūs varēsiet arī izmantot savas ārsta pieredzē gūtās zināšanas, lai risinātu problēmas. Jūs esat eh, darbojies arī kā preses pārstāvis, un šķiet, ka komunikācijas stratēģijā tas varētu izrādīties noderīgi. Jūs, piemēram, esat apņēmies doties uz Rietumu Āfriku. Liels paldies par šo solījumu. Jūs eh, teicāt arī, ka jūs aicināsiet ārstus doties uz šo reģionu, bet es domāju, ka to vajadzētu skaidrot arī Eiropas Savienības pilsoņiem. Daudziem pilsoņiem ir radušās bāžas Protams, ka mums tas ir jādara, bet mums ir vajadzīga arī pareizā komunikācijas stratēģija. Un tas ir tikai viens piemērs, kāpēc eh, tas ir būtiski. Vai jūs izmantosiet savu pieredzi, lai izstrādātu jaunu komunikācijas stratēģiju uh, savam amatam? Jā, jūs ļoti pareizi norādījāt uz to, ka komunikācijas stratēģija uh, un uh, humanitārās palīdzības redzamība ir viena no mūsu lielākajām prioritātēm. Domāju, ka mana priekštece Georgievas kundze ļoti labi darbojās šo jautājumu risināšanā. Vērojot starptautiskos plašsaziņas līdzekļus, es redzēju, ka mēs esam uh, pamanāmi. Tas Eiropas Savienībai nāk par labu. No otras puses, jūs zināt, ka 15% tiek izmantot aizmirstām krīzēm, tātad mm, redzamība kā tāda nav pašmērķis. Mums vajadzētu nodot ziņu mūsu pilsoņiem, kas aizstāv uh, humanitāro palīdzību. Pētījumi rāda, ka 90% pilsoņu atbalsta humanitāro palīdzību, neskatoties uz ekonomisko krīzi. Viņi piekrīt, ka 2 eiro no pilsoņa nav daudz, un viņi piekrīt šīs naudas uh, izmantošanai šādiem mērķiem. Uzskatu, ka dažādas iniciatīvas mums palīdzēs. Uh, brīvprātīgie mums var palīdzēt. Visticamāk, tie būs jauni cilvēki, kas varētu kļūt par vēstnešiem visā pasaulē humanitārās palīdzības sniegšanā. Tas noteikti arī palielinās redzamību. Šādā veidā mēs nokļūsim vēl tālāk. Mēs eh, varēsim parādīt, ka Eiropas Savienība un eh, tās politika humanitārās palīdzības jomā ir sasniegušas rezultātus, ka mēs spējam sasniegt cietušos visā pasaulē. Uzskatu, ka šī brīvprātīgo iniciatīva mūsu komunikācijas stratēģijai ļoti noderēs. Grācie. E, eh, signor komisārio inkarikātu. Paldies. Pavisam īsi atgriezīšos pie ebolas un runāšu par vienu aspektu, kas neizskanēja Mūsu resursi prioritāri arī tika veltīti lieliem organizācijām, pasaules veselības organizācijām, sarkaniem krustam un tā tālāk. Taču šajā zonās uh, darbojas arī ļoti kvalificētas uh, citas organizācijas uh, meditiķi, kas jau desmitiem gadu dodas uz šīm valstīm. Un jautājums Vai jūs nedomājat, ka būtu nepieciešams atbalstīt arī šīs uh, organizācijas, protams, koordinējoties ar uh, uh, galvenajām lielajām um, organizācijām. Arī jūsu priekštece bija tikpat entuziasma pilna, kā jūs tagad nodarbojas ar būdžetu un arī aicinu pozitīvi izmantot uh, Eh, šo viņas jauno posteni, lai eh, sastrādātos arī pie humanitārās palīdzības jautājumiem. Με την κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίευα έχουμε συναντηθεί πολλές φορές ακριβώς για να... Mēs bieži vien esam apsprieduši šos jautājumus ar Georgievas kundzi. Tieši tāpēc, lai es varētu smelties no viņas pieredzes. Un es domāju, ka viņi noteikti man palīdzēs, ja jūs apstiprināsiet mani amatā. Es noteikti varēšu izmantot viņas pieredzi, lai rastu atbalstu humanitārijai palīdzībai. Kā jau es teicu, cīnoties pret ebolu, mums ir nepieciešams pārvietojams medicīniskās aprūpes vienības, un mums ir jādomā arī par veselības aprūpes sistēmu atjaunošanu šajās valstīs, jo ja mēs neko nedarīsim, tad mēs tikai cīnīsimies pret simptomiem, bet necīnīsimies pret pašu slimību, kā mēdz teikt, e, medicīnā bet mums ir jāvēršas pret pašu slimības sakni. Tātad mums ir jācenšas izveidot veselības aprūpas sistēmu tajās valstīs, kas ir visvairāk skartas. Ir nepieciešams palielināt medicīnas personāla skaitu, ir nepieciešams paredzēt medikamentus, bet vienlaikus ir nepieciešams veicināt arī šo valstu pretestības spējas, jeb izturēt spēju, ir nepieciešams strādāt pie veselības aprūpas sistēmas. Tās ir, tā ir paralēla rīcība, kas noteikti ir jāīsteno. Mēs nevaram rīkoties citādi. Paldies! Tagad vārds pēdējiem eh, runātājiem. Komisāra kandidāta kungs, vispirms es eh, priecājos par jūsu apņemšanos un jūsu gatavību sadarboties ar Eiropas parlamentu. Otrakārt, es vēlētos uzsvērt jūsu gatavību eh, sadarboties ar augsto pārstāvi un arī ar veselības aprūpas eh, komisāri, lai kopīgi vērstos pret šīm problēmām. Tagad runājot par um, ebolas vīrusu, tad mēs, diemžēl, nemobilizējām spēkus un mums neizdevās ierobežot šo krīzi. Mans jautājums, ko Eiropa varētu darīt, lai veicinātu jaunu kapacitāti, labāk koordinētu spēkus un veicinātu uh, interoperabilitāti ar starptautiskajiem spēlētājiem ASV, apvienoto karalisti, kas nosūta arī savus militāros spēkus, lai vērstos pret šo slimību. Tātad, ko ir, kā ir iespējams koordinēt uh, sadarbību arī ar civilpersonām? Paldies! θέσατε το πρόβλημα στην ολότητά του. Ότι πρέπει... Jūs pieminējāt ļoti pamatot šīs problēmas, ar šo problēmu saistītos aspektus. Mums ir nepieciešams koordinēt Eiropas Savienības eh, palīdzību un balstoties uz šo koordināciju mums izdosies sazināties ar visiem pārējiem spēlētājiem ANO. Uh, ASV visiem tiem, kas vēlas palīdzēt skartajām valstīm, un kur jau šobrīd nosūta savus spēkus, kas izveido šī, šīs te pārvietojumās uh, ārstēšanas iestādes, uh, Skandināvijas valstu pārstāvi, Francijas pārstāvi. Mums ir jākoordinē šī rīcība. Un es domāju, ka Noteikti ļoti liela loma ir arī humanitārās palīdzības eh, komisāram, un es noteikti rīkošos, ja tikšu apstiprināts šajā amatā. Jā, es došos uz vietas, un tikai uz vietas ir iespējams izvērtīt, izvērtēt situāciju un saprast tās nopietnību. Tāpēc šai koordinācijai būs patiesa pievienotā vērtība. Bet, lai to panāktu, vispirms ir jādodas eh, uz šiem reģioniem, Tas ir gan simbolisks solis, gan arī pavisam konkrēts solis. Ir jāstrādā arī pie izturētspējas veicināšanas, ir jāstrādā pie veselības aprūpas sistēmas izveidošanas, bet jāsaprot arī, kas tieši ir nepieciešams nekavējoties, kāds medicīniskais personāls. Ir uh, tradicionālie, uh, tradicionālās medicīnas mehānismi, kas ir spēkā šajos reģionos. Uh, ir nepieciešami medikamenti, ir nepieciešams ceramais ūdens. Ir nepieciešams strādāt arī pie um, notekūdeņu apstrādes. Ir nepieciešama ekspertīze, un to mēs varam sniegt. Liels paldies, turpin priekšsēdētāji, līdz ar to esam noslēguši jautājums. Jūsu rīcībā, ja vēlaties, ir vēl 5 minūtes, lai atgrieztos pie tiem jautājumiem, kuriem jūs nevarējāt atvēlēt pietiekam daudz laika. Tātad jums vārds uz 5 minūtēm, bet jums nav pienākums tās izmantot. Επειδή πιστεύω ότι υπάρχει σε όλους μας μια κούραση, μια κόπωση μετά από τρεις ώρες. Es domāju, ka mēs visi jūtamies nedaudz noguruši pēc trim stundām Tas ir tikai cilvēcīgi, tāpēc noslēgumā es vēlējos eh, teikt vien dažus vārdus. Es domāju, ka mūsu viedokļu apmaiņa bija ļoti godīga un atklāta. Ja jūs veltīsiet man savu uzticību, es domāju, ka mūsu sadarbība veiksmīgi darbosies. Mums ir jārunā atklāti tieši tāpat, kā tas notiek ģimenēs jo tas, ar ko mēs saskaramies, gan jūs, gan es, tie ir milzīgi izaicinājumi. Pirms brīža kāds no jums teica, ka jūs nevēlētos būt manā vietā, bet tā kā es ar lielu deksmi esmu darbojies politikā, un mēs visi esam kļuvuši par politiķiem, lai kaut ko mainītu, tad mums tas arī ir jādara, jādara kaut kas pavisam konkrēts jāsasniedz taustām rezultāti. Arī es esmu deputāts un maijā es uzsāku jaunu procedūru. Parlaments, komisija, Eiropas pilsoņi Visi piedzīvojām šīs vēlēšanas un šobrīd komisāra uzklausīšana, komisāra kandidātu uzklausīšana arī ir šī demokrātiskā uh, procesa sastāvdaļa. Par spīti tam, ka šis ir bijis nogurdinošs process, es par to priecājos, jo tas viss ir demokrātisks process un tādējādi mēs sniedzam, uh, nosūtam signālu visiem par to, ka mēs ieklausamies citu teiktajā. Mēs eh, īstenojam politiskas diskusijas, mēs īstenojam dialogu. Varbūt mūsu viedokļi ir atšķirīgi, bet mēs cenšamies rast risinājums. Un es domāju, ka tas ir nozīmīgākais. Es domāju, ka tāds ir mērķis visai šai procedūrai, kas sākās maijā Es domāju, ka tas ir nepieciešams, lai Eiropas Savienības pilsoņi varētu uzticēties Eiropas Savienībai. Vēlos vien teikt, ka šās dienas diskusijas man ir devušas ļoti daudz, protams, man vēl daudz jāmācās. Es, es saņēmu arī informāciju no ģenerāldirektorāta puses un vēlētos viņiem pateikties. 15 dienas mēs strādājam dienu un nakti bet mēs esam ļoti daudz mācījušies, un Tagad mums ir jāpievērš eh, specifiskākiem jautājumiem, detalizētāk. Ja jūs man atvēlēsiet savu uzticēšanos, tad es domāju, ka kopā mēs varēsim iemācīties ļoti daudz, bet, kas ir ārkārtīgi svarīgi, mēs varēsim rīkoties konkrēti mēs varēsim pārvērst savus vārdus darbos, lai Eiropa arī turpmāk būtu galvenais humanitārās palīdzības sniedzējs un lai mēs varētu lepoties ar to, kas esam eiropieši. Paldies! Well, much, Paldies, uh, Stilienīdis kungs, par jūsu uzstāšanos. Nu, ja tiešām esat pelnījis atpūtu. Atbilstīgi noteikumiem koordinātori tiksies šajā uh, sanāksmē aiz aizslēgtām durvīm. Tad aicinu visus, kas nepiedalīsies šajā sanāksmē, pamest uh, zāli. Tad arī nosūtīsim vēstuli prie, uh, eh, iepriekšsēdētājiem, kas izskatīs visas uh, izvērtēšanas vēstuli pirms uh, nosūtīt šīs tik, pirms vēstuli tiks nosūtīta. Uh, prezidenta konferencijā, pēc tam tiks nosūtīta arī šī vēstulē komisāra prezidentam. Liels paldies tūkiem, liels, visiem liels paldies uz redzēšanos!